Dear colleagues, ladies and gentlemen. Dargie kolēģi, dāmas un kungi, visi klātesošie, kā ierasts, ITRE komitejas uh, brīvi apmeklējama sanāksme. Šī sanāksme tiek uh, tiešraidē pārraidīta uh, Timeklī, tāpēc nekavēsimies jo mums šodien ir jārunā par ļoti nozīmīgiem jautājumiem. Šīs sanāksmes darba kārtība ir uh, Eiropas parlamenta deputātu mapītē atrodama. Uh, kolēģi, vai jūs vispār dzirdat, ko es saku? Nu, labi, paši uzprasījāties. Es uh, nelabprāt lietoju šo uh, rīku, šo āmuru, bet bez tā man te šķiet nekas e, jēdzīgs nesanāk. Paldies, kolēģi! Tātad, darba kārtība ir atrodama jūsu mapītēs. Ja nav nekādu komentāru vai iebildumu par šo darba kārtību, e, tā līdz ar to tiek apstiprināta. Nu, lūk, tik tālu par šīs dienas darba kārtību, to varam apstiprināt. Un tajā ir otrais punkts, eh, sanāksmes vadītāja eh, pārziņojumi. Tādu nav, eh, jo pagājušajā nedēļā mums bija ehm, komitejas tikšanās, tā notika piecos cēlienos, daļās un visus aktuālos jautājumus jau izskatījām. Tagad trešais punkts. Eiropas enerģētikas savienības izveide. Man ir paties prieks sveikt Eiropas parlamentā Eiropas komisijas priekšsēdētāju Mārošu Ševčoviču. Viņš ir vicepriekšsēdētājs, kas cita starpā atbild par enerģētikas savienības jautājumiem. Vicepriekšsēdētāja kungs, dārgais Marošs, tu esi pie mums bijis vairāk kārt šeit Eiropas parlamentā, vēl iepriekšējā komisijas sasaukuma laikā. Uh, Eh, bet eh, tagad eh, tu esi mūsu vidū ar jaunu tādu atbildības portfeli. Kādreiz tu atbildēji par starpinstitucionālo sadarbību, tagad tavā portfelī ir enerģētika. Enerģētikas savienība. Un uh, tas, kā gadījies, kā ne, ir arī komitejas itre uh, būtiskākais jautājums. Un esam gatavi plašai un dziļai diskusijai par šo jautājumu. Tā ir viena no spožākajām, nozīmīgākajām idejām, ar kuru uh, šī sasaukuma parlamentam, komisijai un arī padomēji nāksies strādāt tuvākajos gados. Un šī te saruna, par kuru ieminējos, uh, notiek jau šodien. Mūsu rīcībā ir divas stundas. Tā ap pulkstens pieciem uh, ceram šo sarunu noslēgt. Ja varētu tev lūgt uh, sacīt kādus ievadvārdus, pēc tam varēsim noturēt sarunu. Liels paldies, uh, dārgais priekšsētāji Buzek, dārgais Jerži. Ehm, cienījamie parlamenta deputāti. Pirmkārt, vēlos sacīt, ka eh, mani eh, patiesi iepriecina plašā apmeklētība, šis eh, kuplais ehm, klausītāju pulks šajā zālē, kas acīm redzot esat ieinteresēti enerģētikas savienības jautājumos. Un mm, tāpēc saku paldies parlamentam, komitējai ITRA, jo īpaši par šādas ārkārtējas sanāksmes sarīkošanu, jo uh, tas apliecina, ka šis enerģētikas savienības projekts interesē mūs visus, interesē pilsoņus, interesē Eiropas Savienību. Enerģētikas savienības izveide ir viena no galvenajām Junkera komisijas prioritātēm, un man ir patiesas prieks, ka jau šodien varu īsumā jums vēstīt par atsevišķām idejām, uh, kuras šobrīd apsveram, bet, jo, kas jau svarīgāk, uzklausīt uh, tos brīnišķīgos ierosinājumus, kas alaž rodas uh, tādās atklātās, sirsnīgās sarunās uh, Daudziem no jums esmu savulaik jau ticies, un tāpēc šodien vēlos pasvītrot, ka esmu šodien šeit cita starpā, lai arī jūs uzklausītu, lai pieņemtu zināšanā jūsu prioritātes, jūsu bāžas un jūsu ierosinājums. Zinu, ka daži no jums jau gatavo rakstiskas pozīcijas par enerģētikas savienību nešaubos, ka laika gaitā saņemšu ziņas no daudziem no jums un uh, runāsimies ar jums divpusēji personiski. Uh, un šai sakarā vēlos norādīt, ka esmu gatavs to darīt jau tuvākajās nedēļās, lai šis priekšlikums, šis projekts būtu tik ambiciozs, cik vien iespējams. Vēlos sacīt, ka šīs dienas sanāksme notiek īstajā brīdī, īstajā laikā, jo mm, burtiski pēc pāris nedēļām grasāmies eh, pabeigt eh, šī te projekta teksta, dokumenta izstrādi un par to arī īsumā vēlāk. Mūsu darba grafiks ir šāds vēlamies nākt klajā ar kolēģijā apstiprinātu šo te projektu jau februāra beigās un nu pats pried ar priekšsādātāju Buzeku par to, kā uh, izdarīt tā, lai jūs būtu pirmie, kas par to oficiāli uzzina, ka komisija ir nākos klēr šo priekšlikumu, lai pēc tam mēs uh, tādu stabilu kontekstu, tādu rāmi varētu izveidot tādai ciešai, apusējai sadarbībai uh, Uh, sarunu procesam starp Eiropas komisiju un parlamentu, lai, lai šis, uh, šī struktūra sāktu apaugt ar, ar konkrētām kādām aprisēm. Darbie kolēģi, darbie draugi, šī komisija darbu uzsāka ar solījumu strādāt citādi, ar lielāku vērienu risināt vērienīgākus, nozīmīgākus jautājumus, kur pretī citus jautājumus daudz mērķiecīgāk, precīzāk, konkrētāk risināt, skatoties, lai būtu maksimāls labums par labu mūsu pilsoņiem. Piemēram, uh, Uh, nodrošinot uh, tādas apkuras izmaksas, kas, kuras mūsu iedzīvotāji var atļauties, nodrošinot uh, šajos ģeopolitiskajos apstākļos stabilas, nepārtrauktas energoresursu piegādes, lai mazie uzņēmumi varētu iegādāties energoresursus par konkurētspējīgām cenām un būt tas izaugsmes motors, kāds Eiropas Savienībā ir vajadzīgs. Šeit runa ir uh, Eh, par to, lai dižākie prāti, kādi ir Helsinkos vai Porto, spētu materializēt savas idejas, savas ieceres, nevis atmest visam ar roku un aizbraukt uz ASV vai Ķīnu. Runa ir par to, kā panākt to, ka mūsu bērni, mani bērni, Bratislavā, jūsu bērni, citur, jebkurā ja pilsētā, miestā, laukos, Eiropā, lai mūsu bērni un viņu bērni nekad nebūtu spiesti no savas kabatas maksāt par tām, tiem, tiem pārkāpumiem pret vidi, kādus es, ir pieļāvusi šī paudze. Tie ir ambiciozi mērķi, bet tie ir sasniedzami mērķi. Ir īstais politiskais klimats izveidojies, lai kaut ko sāktu darīt. Un šī brīža ģeopolitiskie apstākļi, šī brīža situācija mūsu austrumu pierobežā, lai cik tā skumja būtu, uh, Uh, vēl uh, spožāk izgaismo, tik būtis, cik būtiski ir enerģētiskā neatkarība un tāda noturība. Mums ir uh, gal galā arī 2030. gada enerģētikas un klimata mērķi, kur ir šie, šie ambiciozie uzdevumi noformulēti un pasaules līderi, pasaules valstu vadoņi beidzot ir no savas puses izrādījuši apņēmību samazināt savus siltumnīca efektu gāzu izmešus uh, Un eh, ir, ir tā, tāds labs konteksts izveidojies, lai mēs ar pilnu jaudu virzītu uz priekšu enerģētikas eh, šo te programmu. Eh, Junker investīcija programma būs tā, kas nodrošinās finansējumu, investīciju pieejamību tam visam. Tā kā ir apņēmība, ir visas zvaigznes sastājušās pareizi, ir viss priekšnosacījumi, lai mēs panāktu kaut ko ievērojamu. Tā ir mūsu iespēja ir īstais laiks eh, saņemties lecienam uz priekšu, un mums vienkārši ir jāskatās, lai mēs nenogulētu tās iespējas, kādas mums pavērs un pavērsies. Dāmas un kungi, neskatoties uz ievērojamo progresu, kas ir panākts aizdītajos gados, un nešaubieties tāds ir panākts, mums ir jābūt godīgiem pret sevi un jāatzīst, ka šī brīža enerģētikas politika, kāda tā ir Eiropas Savienībā, ir neilgtspējīga, jebkādā šī vārda izpratnē Eh, naftas cenas ir pārmēru nestabilas, eh, spekulācijas ar šīm cenām, nepārredzamība nākotnē. Vairums eh, lielākā daļa energoresursu nāk no ārpuses, no dažām tādām valstīm, kas nekautreiz izmantot energoresursus kā politisku tādu kārti, lai mūs apspēlētu. Lūk, ilustrācijai Eh, mūsu atkarība no eh, ārējiem piegādātājiem - nafta, gāze. Šeit ir eh, pagadiem attēlota Eiropas Savienība importē 90% naftas, 66% gāzes, gandrīz pusi cietā kurināmā un sešas valstis ir simtprocentīgi atkarīgas no gāzes, ko, eh, ko piegādā Krievija. Tā kā šī ģeopolitiskā izsaukuma zīme, sarkanā lampiņa, deg jo spoži, tā mums eh, atgādina nemitīgi par to, ka mums ir jādomā par enerģētisko neatkarību, par mūsu pašu resursiem, jo tā turpināt nedrīkst. Turklāt eh, mums absolūti godīgi ir jāatzīst, ka mūsu enerģētikas sistēma ir uh, sadrumstalota. Ir 28 valstu atsevišķas sistēmas, atsevišķas mūsu kontinenta daļas joprojām nav kaut cik vērā ņemami saintegrētas ar pārējo sistēmu. Ja paskatīsieties šajā slaidā, redzēsiet, eh, kādu politiku īsteno atsevišķas valsts, atsevišķi reģioni. Un uh, veidojot eh, tātad eh, kapacitātes vairošanas mehānismus, no vienas puses eh, tādi ir nepieciešami, lai garantētu tādu stabilitāti atjaunīgo resursu piegādais, lai būtu šī kapacitāte. Un tad ir jautājums par to, ar kādiem līdzekļiem to darīt, un vai visur Eiropā, vai tikai tur, kur tas nepieciešams. Gal galā, nu, kas par to visu tad maksātu? Uh, vai drīzāk mums ir jāskatās, eh, jāsāk ar baltu lapu un eh, jāsāk strādāt pie Eiropas līmeņa risinājumiem jau no nulles. Manā izpratnē tieši tā. Lūk, eh, atbalsta schēmas atjaunīgajiem energoresursiem. Paskatieties, pie kādām cenām noved tā, ka ir dažādu valstu atsevišķas sistēmas, un uzklausot, ko domā dažādas domnīcas un gudrie un eksperti un speciālisti un pētnieki, uh, Viena no, eh, viens no šokējošākajiem skaitļiem bija tas, ka atbalsts atjaunīgajiem resursiem jau no sākta gala ieviešot to Eiropas Savienības līmenī jau no sākuma, mēs būtu ap šo laiku ietaupījuši 140 miljārdus eiro. Lūk, jau zaudējumi, negūtā peļņa, ko, ko mēs esam cietuši. Un eh, daudzi no mums eh, pēc šīs sanāksmes uh, Eh, atgriezīsies savās mājās. Un eh, joprojām ir neskaidrs, tik daudz mājasēmniecība Eiropas Savienībā, kur netiek nodrošināts pietiekams siltums ziemā, tikai tāpēc, ka iedzīvotāji nevar to atļauties. 10% mājokļu uh, nevar atļauties sildīt telpas tik, cik tie vēlētos. Eiropas Savienība ir lielākā tautsēmniecība pasaulē. Mums nāktos, uh, tas mums nedara godu. Bet, nu, protams, runa nav tikai par uh, privātpersonām, par uh, eh, mājasaimniecībām. Uh, eh, atsevišķās valstīs uh, uzņēmumi maksā trīsreiz vairāk par energoresursiem nekā, mm, piemēram, ASV, un tas ir milzīgs apgrūtinājums mūsu tautsaimniecībai. Un runājot ar uzņēmējiem, ar top desmit saules, paskatāmies uz top desmit saules enerģijas uzņēmumiem pasaulē, neviens no tiem nav Eiropas uzņēmums. Uh, Mēs eh, tādā veidā strādājot neuzbūvēsim to zemu oglekļa nākotni, par kādu mēs uh, ik pa brīdim mīlam izteikties. Un uz to norāda uh, milzīgas rūpnieciskās korporācijas, kā arī mazi zaļi, uh, zaļo ideju aizstāvoši NVO. Un kad uh, biju šeit uh, kā kandidāts uz komisāra amatu, vēstījums par savām iecerēm uh, enerģetikas savienības uh, sakarā. Uh, Eh, par kādiem instrumentiem eh, es gādāšu, eh, kādus izaicinājumus risināšanu. Vēlos norādīt uz pieciem sastarpētēniem papildinošiem uz aspektiem, mērķiem. Februāra beigās jau tam visam būs konkrēts izklāsts un konkrēti darba uzdevumi. Tātad šīs būtiskākās dimensijas, kādās piedāvājam doties. Pirmkārtām, absolūti skaidrs, ir tas, ka mums ir jāgādā par piegāžu drošumu atbilstoši solidaritātes un sastarpējas uzticēšanās principiem. Eiropas Savienība ir lielākais eh, energoresursu importētājs pasaulē, ik gādu importējot eh, simtiem miljardiem eiro vērtus energoresursus. Un uh, to var uh, mazināt, risināt dažādi, gādājot par energoefektivitāti, diversificējot mūsu piegādes avotus, South Stream uh, stāsts, um, lai mums kalpo par labu mācību. Gādāsim, lai OPEC procesos būtu vairāk caurskatāmības. Runāsim, Magari, mūsu pārstāva Mogarīnī jau par to ir sākusi domāt, veidosim tādu viendabīgu vienotu Eiropas Savienības līmeņa enerģētikas diplomātiju. Mēs esam klients numur viens pasaulē. Uh, ja runāju par ener, e, energoresursiem, tāpēc e, gādāsim par to, lai ar, pret mums izturētos ar mums pienākošos cieņu. Veidosim vienu vienotu reālu enerģētikas tirgu, kas ir uh, konkurētspējīgs. Jau teicu, ka daudz kas ir paveikts, bet vēl jau vairāk ir jādara. Enerģija plūst brīvi. Uh, Tā tam būtu jābūt arī mūsu tirgu, lai panākumus tirgu gūtu tie, kas strādā godprātīgi, atjautīgi, novatoriski. Un tam ir nepieciešams, no, lai tas notiktu, nepieciešams nojauktos regulējošās barjeras, kādas pastāv mūsu uh, savienībā. Ir jāveido ciešāki reģionālie nolīgumi. Nesen uzklausīju mēru, Eiropas Savienības pilsētu mēru bažas uh, vietējo eh, energo uzņēmumu bāžas. Un šeit eh, ir absolūti skaidrs, ka bez šī te vietējā pilsoņu, pilsētu līmeņa uzklausīšanas neiztikt. Mums ir jāiesaista pilsoņi šajā pārdomu procesā, lai viņi izjustu savu tādu saimnieka atbildību, saimnieka iesaistītību šo jautājumu tālākā risināšanā. Nākamā dimensija, kādā mums būtu jāstrādā, energoefektivitātes celšana. Kā jūs visi zināt, uh, Viss tīrākā enerģija ir tā, kuru mēs tā arī neizmantojam. Eh, neizmantojot tik daudz enerģijas, mēs piesārņojam mazāk, mēs ietaupām enerģiju un energoefektivitātes uzlabojumi. Tāpat laikā vairo mūsu piegāžu drošumu, mūsu sistēmas ilgtspēju. Un šeit patērētājiem ir eh, nu, tā pirmā viola jāspēlē. Un patērētāji teorētiski var gūt eh, milzīgu labumu, milzīgus ietaupījumus no tā, ja viņi kaut mazliet uzlabotu savu mājokļu energoefektivitāti. Nesen eh, par šiem jautājumiem runāju arī ar privātiem investoriem. Eh, daži no tiem pārstāvēja privātus pensiju fondus un norādīja, ka uh, Viņi pārvalda 9 triljonu vērtus aktīvus un ļoti labprāt investētu energoefektivitātes projektos eh, mājas, mājokļu saimniecībā. Mums ir investori ar, ar vēlēšanos veidot eh, energoefektīvākus mājokļus, kas palīdzēs eh, pilsētu mēriem, pašvaldībām, uzņēmiem nebaidīties no šāda uzdevuma sarežģītības, bet vienkārši uzsākt šo procesu un panākt rezultātus. 40% no enerģijas, ko patērējam, eh, tiek iztērēts sildīšanai vai dzēsēšanai, un droši vien, ka to visu varētu darīt viedākā veidā. Vēl kāda svarīga dimensija, ko vēlētos uzsvērt, un proti tā ir nepieciešamība samazināt enerģijas eh, ražošanu, samazinot oglekļa dioksīda izmešus mūsu tautsaimniecībās. Oktobrī mēs vienojāmies eh, par eh, siltumnīca efekta gāzu izmešu samazināšanu par vismaz 40% Eiropā. Uh, Limā Eiropas eh, Savienība eh, ļoti labi darbojās kopā, un Mogherini kundze augstā pārstāve kopā ar eh, komisāru Kaņeti un mani nodrošinās to, ka šis uh, vienotais, eh, šī vienotā pozīcija eh, skanēs, izskanēs arī Parīzē, jo galu galā mūsu eh, cilvēkiem un klimatam tas ir vajadzīgs. Taču katrs mēs, protams, varam paveikt arī savus mājas darbus. Vispirms panākot labu vienošanos par tirgus stabilitātes rezervi, lai mēs varētu tur, strādāt pie ETS sistēmas pārskatīšanas, uh, ko uzņēmēji eh, sagaida, un mums ir jāturpina eh, strādāt arī atjaunīgo enerģiju jomā. Junkers kungs minēja, ka enerģijas savienībā jābalstās uz atjaunīgajām enerģijām, jāsamazina CO2 izmešu transporta eh, sektorā un jāsamazina siltumnīca efektu izraisošo gāzu izmešu. Jautājums par to, kā mēs varam veicināt atjaunīgo enerģiju iegūšanu caur investīcijām. Nu, tas nenozīmē investēt tikai uh, jaunās novatoriskās enerģijās, bet arī esošo eh, enerģiju izmantošanu efektīvā veidā. Tas dod eh, ļoti lielas iespējas, gan veidojot darba vietas, eh, gan palielinot investīcijas. Un es zinu, ka jūs jau šodien par to runāsiet, mm, apspriežot otro darba kārtības jautājumu. Lūk, šīs piecas eh, dimensijas eh, ir tāds eh, holistisks skatījums uz transportu, konkurenci, lauksaimniecību un industriālo politiku. Un šajā ierobežotajā laikā, protams, nevar izklāstīt visus aspektus, bet uh, Mūsu ambīcija līmenis, manuprāt, ir skaidrs, un tā ir man personīgā atbildība nodrošināt, lai e, šīs politikas jomas tiktu īstenots harmonizēti, lai šī atsevišķās attīstības kultūra tiktu lausta un vajadzētu visus spēlētājus apsēdināt pie viena uh, galda un panākt, lai viņi visi darbotos viena mērķa vārdā. Protams, ka šādai savienībai ir vajadzīga stabila pārvaldības sistēma. Es nesen rakstīju uh, vēstuli uh, Junkaram, uh, Kaņietas kungam. Un uh, man pašam no parlamenta, esmu parlamentā bijis vairāk kārt, es uh, ļoti nopietni uztveru jūsu bažas un uh, uzskatu, ka parlamentam, kā vienam no likumdevējiem, ir uh, izšķiroša loma uh, cenšoties padarīt energos, enerģijas, enerģetisko savienību par uh, realitāti. Un ko, ar ko mēs sāksim? Vispirms mūs sagatavosim uh, ietvaru stratēģiju, pamatstratēģiju, un jūs būsiet pirmie, kuriem mēs to komentēsim, e, prezentēsim. Es, protams, paļaujos uz jūsu atbalstu. Mēs jau varam veikt šīs e, pārmaiņas tikai tad, ja visi uzņemamies par to atbildību un e, saņem ja mūsu atbalsta parlaments. Nu, šeit es varbūt arī savu ievadrunu beigšu un labprāt atbildēšu uz parlamenta deputātu jautājumiem un paldies par uzaicinājumu. Thank you, Mr. Vice President, for your... Paldies, vicepriekšsēdētā kungs, par jūsu prezentāciju. Nu, tas bija līdzīgi kā uzklausīšana laikā, tā bija ļoti enerģiska prezentācija, ļoti daudz punktu tika izklāstīti. Un jūs ļoti labi pārzināt, kāda ir mūsu sadarbība, un ir svarīgi, ka esat gatavi prezentēt uh, parlamentam mm, savas idejas un priekšlikumus par enerģētikas savienības izveidi. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un tagad došu vārdu mūsu koordinatoriem. EPP grupas vārdā Krišāņa Karinkungs. Liels paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies, eh, Šefkovičs kungs, par šo te pārskatu, eh, par to darbu, ko pašlaik veicat. Mūsu komiteja šobrīd strādā pie pašinstīvas ziņojuma par energoapgādes drošību, kas būs svarīgs pamats eh, komisijai, strādājot ar vispārējo priekšlikumu. Man būtu jautājums attiecībā uz par piegāžu drošību un iekšējo tirgu. Nedaudz fona informācijas. Pirms jau nedēļām saprot, jūs bijāt Maskavā, un Miller kungs uh, pēkšņi paziņo sāciet būvēt uh, eh, tā tad uh, eh, cauruļu vadu caur Turciju, pretējā gadījumā caur Ukrainu nekad nevarēs piegādāt un tā tālāk. Nu, tas ļoti labi parāda to, kāda rakstura partneris tad mums īsti ir, un tas parāda, cik ļoti neparedzams ir šis piegādātais jautājums, kas tad īsti var tikt darīts. Tirgus ir ļoti sadrumstalots. Ja mēs tieši runājam parasti runā par uh, austrumu partneri, nu, tas ir efēmisms, sauksim lietas īstajos vārdos, tā ir Krievija. Dalība valstīs visiem uzņēmiem vairāk vai mazāk ir e, uh, divpusēja sarunas ar Krievijas piegādātājiem. A, e, uh, valstī viņi noslēdz viena veida noteikumus, e, bet e, Milleram ir visas kartes, un tikai pēc tam postfaktums mēs uzzinām, e, Eh, mm, eh, par kādām, par kādām, kādiem nolīgumiem mums jārunā un eh, kam jāpārbauda, vai tiek ievērot Eiropas Savienības tiesību akti. Ir svarīgi, lai mēs runātu vienā balsī, lai saņemtu labākus darījumu noteikumus. Bet kā jūs varēsiet to nodrošināt, ja uzņēmumi pat aiznoslēdz darījumus ar uh, šo nevisai draudzīgo valdību un lai nodrošinātu mūsu tātad apgāžu drošību. Protams, jā, vajag izmantot pašu resursu, vajag būt efektīvākiem, jā, tas viss ir tiesa, bet jebkurā gadījumā mēs tāpat būsim uh, importētāji un gāzi mēs importēsim, nu, diezgan lielos apmēros, varbūt ne tik lielos kā tagad. Nu, ko tad mēs darīsim tālāk ar tik, nu, tā teikt, neparedzamiem uh, ļaudīm kā Millerkungs. SND, SND grupas vārdā Dans Nikas kungs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, vice priekšsēdētāji, izmanto šis iespēju izteikties rumāņu valodā. Vēlējos pajautāt. par energoefektivitātes direktīvas pārskatīšanas eh, plāniem un ēku energoefektivitātes direktīvas pārskatīšanu. Vai jaunā direktīva ņems uh, vērā uh, vistrūcīgāko iedzīvotāju interesi, vistrūcīgāko lietotāju interesi? Jā, es saprotu, ka Junkers uh, teica, un jūs arī teicāt, ka mums ir vajadzīgi kas darba vietas ir vajadzīga ilgtspējīga tautsaimniecība, kurai, protams, pietiek enerģijas. Prognozes rāda, ka līdz 2020. gadam tieši enerģētikas sektors sastādīs ļoti lielu daļu no uh, Eiropas ekonomikas. Nu, mēs esam noteikuši sev visādus mērķus, uh, un noteiktus sliekšņus, kā mēs šos mērķus sasniegsim, piemēram, 20% energoekonomija, tālāk darba vietas. Jā, mums it kā vajadzētu uh, darba vietas, bet eh, ļoti liela daļa cilvēku ir nodarbināti energo ietilpīgās ražošanās. Uh, Uzņēmumi ļoti labi zina, kādu konkurenci, ar kādu konkurenci viņiem ir jāsastopas eh, gan Eiropas saimnības iekšienē, gan arī ar, eh, jākonkurē ar uzņēmumiem ārpus Eiropas, jo energoresursu cenas, protams, ietekmē eh, uzņēmumu konkurētspēju. Kā nodrošināt, ka šī cena ir paredzamāka nākotnē? Un jādomā arī par to, mm, kā uh, dažādas valstu subsīdijas ietekmē enerģētikas tirgus attīstību, jo ļoti daudz atjaunīgu enerģiju tiek subsidēts. Mm, Rumānijā mēs daudz izmantojam vēja enerģiju. Mm, bet mēs to pārdodam par cenu, kas ir mazāka nekā tirgus cena, jo ir grūtības to saražot. Tālāk ECR grupas vārdā Grabačeka kungs. Liels paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisārkungs, par jūsu ievadrunu, kas ļoti skaidri nodemonstrēja to, kas mūs sagaida nākotnē attiecībā uz enerģētikas savienību. Nu, mēs jau zinām par to, kāda ir situācija, jo par to jau gana sen tiek runāts, bet eh, runāšana neko neatrisina. Jā, jūs esat skārs ļoti svarīgus jautājumus. Piemēram, austrumu piegādātāja uh, jautājums. Ja pēkšņi viņi pārtrauc piegādāt uh, enerģiju Eiropai, kādas ir alternatīvas, kāda ir scenārija, vai mēs vispār esam uh, gatavi nodrošināt alternatīvas piegādes, un vai ir kāds izvērtējis, kādas izmaksas būs šīm alternatīvajām piegādēm. E, atjaunīgās enerģijas, jā, jūs jau to minējāt, tas viss jau ir lieliski, bet jāsaka, ka šie ir dārgi enerģijas avoti. Uh, kā mēs varam nodrošināt to, ka atjaunīgās enerģijas ir konkurētspējīgas. Un eh, vēl gribu atzīmēt, ka jūs neminējāt uh, energoresursus, kas Eiropā tiek izmantot un eksploatēti. Jautājums par uh, zemoglaka izmēkšu ekonomika ir ļoti eh, būtisks, protams, bet eh, mūsu tautsēmniecība joprojām pamatā balstās uz eh, tradicionālajām izēvielām, uz naftu, gāzi, oglēm, slānekļa gāzi. Un ko mēs runājam par, domājam par paneiropas saslēgumiem? Ko īsti komisija piedāvā? Uh, lai finansētu šāda veida uh, lielos paneiropas saslēgumus, kas uh, iespējams varētu samazināt energoapgādes riskus, un vai komisija jau gatavo kaut kādas finansiālas detaļas, sadaļas šajā sakarā. Liels paldies! Tālāk atgrups vārdā Pētersen kungs, Sitra komitejas vicepriekšsēdētājs. Paldies un liels paldies, komisāri! Protams, ka jūs uzņematies uh, milzu darbu, un tas būs viss interesē lielā mērā. Uh, Man ir eh, divi dažādi jautājumi. Viens ir par pārvaldību, otrs par finansēšanu. Jo, lai šis eh, projekts darbotos, ir, vajadzīgs eh, pārvaldī, ir vajadzīga pārvaldības sistēma. Nu, kaut vai esošās likumdošanas ietvaros. Un tāpēc mans pirmais jautājums. Vai visa šī likumdošana ir vajadzīga? Uh, Kā jūs vispār redzat pārvaldības struktūru, ņemot vērā uh, koplēmumu procedūru un kā nodrošināt, ka nākotnes procesos uh, tiktu iesaistīts demokrātiski ievēlētais Eiropas parlaments, lai īstenotu visus tos priekšlikumus, uh, kurus uh, jūs šeit minējāt? Piemēram, apspriešana ar dažādām dalību valstīm, vai tas viss ir nodots parlamentai apspriešanai, ko jūs vispār domājat par visu šo pārvaldības struktūru? Jo pašlaik liekas, ka tas ir tāds ļoti jūtīgs jautājums diskusijās ar dalību valstīm. Lūk, pārvaldības jautājums, tas ir svarīgi. Tālāk par finansēšanu. Lai varētu visus šos projektus finansēt enerģētikas sektorā, privātajam finansējumam arī ir jādod savu artavu. Pretējā gadījumā jūs jau minējāt, ka tik daudz e, projektu, projektu arī energoefektivitātes jomā, bet mums ir jāpadara šie projekti pievilcīgi privātajiem investoriem. Un jautājums, kā padarīt Junker plānu maksimāli nebirokrātisku, lai piesaistītu kapitālu. Skaidrs, ka projekti idejas ir, kapitāls ir, bet ir kaut kā viss tas jāapvieno kopā. Varbūt, ka jūs par to kaut ko esat vairāk domājis. Paldies par komentāriem. Itra komitejas senāksmēs vienmēr ir problēma, kuram būtu jādod eh, pirmajam vārds eh, zaļo grupa itrē, tā teikt, ir lielāka tagad eh, zaļo vārdā došu vārdu Turmes kungam. Paldies, komisār, par šo te tādu visaptverošo priekšā stāvošo uzdevumu izklāstu bet vai komisija to uzdrošināsies saukt par Eiropas enerģētikas savienību, jo tad būs skaidrs, ka te jāņem vērā arī klimata dimensija. Pirms pusotra mēneša biju šokēts, kad redzēju pirmo kādu pirmo tādu pasākumu, kurā iedzīvotāji netika iesaistīti nekādā veidā. Tātad, ja uh, pilsē, pilsoņi un pilsētas netiks iesaistīts, tad no tā viss nekas neiznāks. Par Krieviju gribu teikt, ka es personiski biju šokēts, kā jūs uzņēma Maskavā, jo visi cilvēki, kas jūs pazīst, zina, ka jūs esat ļoti mērens politiķis, kas uh, cenšas uh, mm, veidot tiltus, bet viņu izturēšanās bija ļoti rupja. Un mūsu atbild Krievija ir viena. E, Eiropa nolēmi iet uz 40% energoefektivitātes mērķi. Un, ja mēs to izdarīsim, mēs par 40% varēsim samazināt gāzes importu. Krievija sastāv apmēram 33-34%. Un līdz ar to Visi eh, gāzes piegādātāji zinās, ka, ja gribam pārdot Eiropai, tas ir jādara. Un uh, ir, protams, svarīgi uh, nedaudz ambiciozāks mērķis izvirzīt, jo tas ir viens, ekodizains ir viens no vismazāk birokrātiskiem instrumentiem. Tas ir ļoti uh, svarīgs instruments, kas var samazināt patērētājiem cenus, var samazināt pieprasījumu pēc elektrības. Tātad ekodizainam ir jāieņem visā šajā procesā sev atbilstoša vieta. Par atjaunīgiem enerģijām. Daži teica, ka atjaunīgās enerģijas dārgas. Nē, jūs kļūdāties. Atjaunīgās enerģijas bija dārgas. Izmaksas, ko mēs esam redzējuši jaunajās tehnoloģijās ir iespaidīgas. Piemēram, eh, izmantojot fotovoltārus paneļus, eh, cenas Āfrikā ir samazinātas eh, par ievērojamām summām 1,60 miljardiem eiro. Respektīvi, tur, kur ir saule, tur to var darīt. Uh, piemēram, Ķīna ir ieguldījusi saules bateriju ražošanā milzīgas summas, Un uh, mēs, piemēram, Afganistānai eh, Afganistānai piegādājam tur miljoniem tonu dizeļdegvielas tajā vietā, lai izmantot fotovoltāžas paneļus un, un arī Ņujorkā varētu to visu izmantot un tā tālāk. Mums ir vajadzīga industriālās politikas dimensija, kas spēj atbildēt uz šiem uzbrukumiem un varbūt eh, nu, tādu nesevišķi godīgu uh, finansiālo atbalstu. Mums ir jāpārvar atšķirības. 73% mūsu pilsoņu vēlas eh, enerģētikas savienību, bet valstis saka, nejaucieties mūsu tātad energo avotu kokteilī. Uh, Nu, varbūt jūs varētu detalizētāk aprakstīt, kas notiek Dienvidā Austrumē Eiropā. Tur varbūt šī pārvaldība būs visvairāk vajadzīga. Jā, liels paldies un tālāk. Eh, goja grupas vārdā Silikjotis kungs. Paldies, vicepriekšsādētāji. Jūsu darbs patiešām ir sarežģīts, jums ir jāveicina Eiropas enerģētikas savienības veidošanās. Pilsonim, patērētājam ir, protams, jābūt vietējās sabiedrības centrā. Tas pats sakāms par MVU. Mūsuprāt, tiesības uz energoresursiem ir pamatiesības. Mums ir jācīnās pret energo nabadzību. Eiropas uh, teritorijā šodien dzīvo daudz eh, pilsoņu, kas atrodas ļoti nepatīkamā situācijā attiecībā uz enerģētiku. Tātad pret eh, visiem pilsoņiem ir jābūt vienādai pieejai, eh, samaksājumai enerģijai. Un uh, Publiskā kontrola, publiskā infrastruktūra iegūst ar vien lielāku lomu Eiropas Savienība, tieši kā, tāpat kā teica citi kolēģi, Eiropas Savienībai ir jādod savus ieguldījums attīstot eh, atjaunīgās enerģijas avotus, un te jau ir spērti tādi visai konkrēti soļi. Daļas dalībvalstis ir vairāk izolētas no citām, un līdz 2015. gada beigām dalībvalstīm un reģioniem, kas ir e, izolēti no Eiropas tīkliem, e, varētu kļūt vēl vairāk izolēti. Kā jūs cīnīsieties par to, kā jūs nodrošināties, lai tas not, nenotiktu, kā mēs veidosim sadarbību ar kaimiņu valstīm, e, gan labklājības, gan miera vārdā un vēlētos jūsu uh, viedokli par šo jautājumu enerģētikas savienības ietvaros. E, tālāk alternatīvi enerģijas avoti. Eiropas Savienība. Eiropas Savienība būtu jāpievērš uzmanību mm, resursiem, kas ir pieejami Austrum vidusjūrā. jūrā un eh, koridora izveida no austrumu vidusjūras varētu būt alternatīva, būtu svarīgi, lai Eiropas Savienība tur būtu klātesoša gan politiski, gan eh, piedaloties ar finansējumu. Paldies, un Šāfkauzer kungs no piebaldiskām grupām nepiedarošiem deputantiem. Paldies eh, priekšsēdētāji. Saku eh, paldies arī vicepriekšsēdētāju kungam, eh, jo man pavisam drīz ir jādodas prom uz ārlietu komitejas sanāksmi. Vēlējos sacīt tikai divas lietas, komisāra kungs. Tāpat kā Eiropas Savienība vēlas atbalstīt tautsarniecības izaugsmi šajos pēcrecesijas laikos, aktuāls ir kļuvis arī energoresursu drošības jautājums. Tas ir mērķis, uz kuru jāiet. Uh, savas karjeras sākumā būtu Elzasā šādas enerģijas uzņēmuma vadītāja vietnieks. Un jau tolaik domāju par tātad caurskatāmu pāredzamu cenu politiku, kas ļautu mums plānot investīcijas un nonācu pie secinājuma, ka uh, Eh, tieši šie te open markets, spot markets eh, duļķošos ūdeņus un eh, neļauj mums nodrošināt šo caurskatāmību. Tas ir viens. Otrs par subsidietātes principu. Domājot par drošu energo piegāžu sistēmas izveidu Eiropas Savienībā, uh, Uh, mums ir jāskatās uz to, kas ir iespējams nacionālā līmenī, subsidiārajā līmenī, trešām kārtām par pašu, pašiem energoresursiem, par energoefektivitāti. Tie ir vissvarīgākie jautājumi. Jūs jau runājat par 20%, uh, tas ir, tie ir 80 miljārdi, 80 miljārdi, tas nozīmē 150 miljārdu investīcijas. Uh, Buzeka kungs jau norādīja, ka Junkera plāns šeit um, plaši jaudīgi ir jāpiesaista, lai šie ieguldījumi investīcijas uh, energoefektivitātes nodrošināšanā tiktu arī veikti uh, lai vis, visa šī naudas drukāšana, kvantitatīva īzinga uh, beigtos, lai būtu investīcijas reālajā ekonomikā, reālajā tautsaimniecībā. Un gādu garumā Es dzirdu vienu otru tā plātīgi sakām, jā, investīcijas, investīcijas, bet energo, enerģētikas uzņēmumi joprojām nav pietiekami kapitalizēti un līdz ar to šis sapnis par reālām investīcijām energoefektivitātei var palikt arī kā sapnis tikai. Paldies! Paldies tagad, Helmer kungs! no e FDD grupas. Viņš ir pēdējais runātājs šajā kārtā, un tad došu vārdu komisāru kungam, lai atbildētu uz jautājumiem. Paldies, priekšstādātā kungs, komisāru kungs, liels paldies, ka devāt man vārdu. Es bieži vien citēju kolēģi Antonio Tajāni, kas kādreiz bija rūpniecības komisārs, un viņš teica, ka energo cenas Eiropā vienkārši noslaktē mūsu rūpniecību. Gribēju pavaicāt, vai jūs arī to tā saskatāt. Uh, Un man arī nesen piedāvāja uzstāties kā runātājam kādā pasākumā, un es sapratu, ka man ir jāizpēc situācijas malkāk. Es tikos ar tērauda, rūpniecības, naftas, rafinēriju pārstāvjiem, un es esmu patiešām šausmināts. Jāsaka, ka mēs esam zaudējuši 34% no rūpnieciskās kapacitātes pēdējo septiņu gadu laikā, 40 tūkstoši darba vietu ir gājuši zudumā. Ne jau tādēļ, ka pieprasījums būtu uh, gājis mazumā. Nē, īstenībā tas ir pieaudzis un to vajag no, nu, papildināt ar importiem par 50%. Arī tērauda lietuvēs ir uh, gājis zudumā 100 tūkstoši darba vietu un refinētu naftu no Afrikas vai Krievijas ir ievest lētāk nekā to rafinēt pat Eiropā. Uh, un rūpnīcas um, taisās iet 10 tūkstoši darba vietu tiešā veidā, zaudās 40 tūkstoši darba vietu netiešā veidā, un tagad jūs varat tikties arī ar cementu rūpniecībā strādājušiem uh, stīkla ražotājiem un tā tālāk. Man liekas, ka tur arī, diemžēl, būs tas pats bēdīgais scenārijs. Mums ir ļoti daudz energointensīvu industriju, cilvēki vienkārši ko žalkoņos, viņi ir izmisumā, un tad mēs te runājam par tirgus stabilitātes rezervi. Tā ir tieši tāda kāda veida politika, lai cenas paaugstinātu vēl vairāk. Līdz ar to Eiropa būs vēl mazāk konkurētspējīga un mazāk pievilcīga, lai te attīstītu uzņēmēju darbību. Un vēl priekšsēdētāja kungs ļoti svarīgi ir pateikt to, ka man ir Britu valdības ziņojuma kopija, kurā ir teikts, ka CO2 emisijas tiešā veidā ir saistītas ar importēto rafinēto produktu importu importu, jo um, tie, tie rada par 35% augstāku izmešu skaitu nekā vietējie mm, uh, vietējie produkti, un jāsaka, ka arī ievests tērauds rada daudz vairāk uh, emisiju nekā uz vietas ražots. Mēs eksportējam darba vietas, mēs importējam darba vietas, eh, enerģētiku un vispārējo, bet tajā pašā laikā šajā kontinentā viss tiek iet uz leju. Nu, ja tas nav pilnīgs vājprāts, kā tad to vēl nosaukt? Paldies! Paldies par jūsu piezīmēm. Vicepriekšsēdētāja kungs došu jums vārdu. Ja jūs varētu Es jums piedāvāju tagad atbildēt uz visiem um, jautājumiem un reaģēt uz izteiktajiem komentāriem, lūdzu. Paldies, paldies priekšsēdētāji kungs. Es vēlējos pateikties arī visiem um, godātajiem deputātiem par viņu piezīmēm, komentāriem, jautājumiem. Mēģināšu pieskarties visiem tādā secībā, kādā tie tika uzdot Kariņa kungs. Liels paldies par to, ka pieminējāt šo pašiniciatīvas ziņojumu. Tas uh, notiek īstajā brīdī. Eh, tas eh, saskan ar mūsu darba programmu komisijā, un mēs eh, to izpētīsim ar ļoti lielu interesi un mēģināsim to arī integrēt savā darbā. Tālāk, Krievija. Protams, šis jautājums nekur nav pazudis no mūsu darba kārtības, mums tā, pie tā būs jāatgriežas atkal un atkal, tas no politiskā viedokļa raugoties ir ļoti piņķerīgs partneris, un es jau vairākas reizes esmu teicis, ka runājot par Gazprom, uh, ir jāsazinās ar klientiem, ar uzņēmumiem, un viņiem ir jāveido dialogs ar saviem klientiem. Viņi nevar ik pa divu nedēļām vai, vai vēl biežāk stāstīt par kursa maiņu un runāt par kaut kādām dramatiskām izmaiņām. Ja mēs runājam par gāzes piegādi, mums noteikti ir jāpielāgojas pašreizējā realitātei. Varu jums pastāstīt, ka pēc došanās uz Maskavu nevien es, bet arī citi kolēģi bija pārsteigti par to, kā izturējās mūsu Krievu partneri. Tika runāts par lielām izmaiņām, kādas iztīsies gāzes piegādes nākotnē. Nu, mēs bijām vienkārši palikām atvērt muti un Tā sistēma, ko viņi piedāvā, vienkārši nav funkcionējoša, un mēs te varam runāt par līgumiem, un līgumos ir minēts nevien gāzes apjoms. Jāsaka, Ši, šeit ir minētas arī piegādes vietas, un tās noteikti nav, tā noteikti nav turku grieķu robeža, un šie kontakti, kontrakti līgumi ir ļoti bieži ļoti seni datēti ar 20. 30. gadiem, un mēs uh, regulāri uh, sastopamies ar problēmām, daudzi patiešām ir noraizējušies, nu vai viņiem būs apkura ziemā vai nē, uh, Jāsaka, ka ziemas pakotne ir tikusi ievērota, nu par to varam būt gandarīti, bet kas notiks, piemēram, pēc mārta, kas notiks vasarā, es ar Krio partneriem par to gana pamatīgi diskutēju un šķiet viņi grib saglabāt tādu pozīciju, ka pēc mārta atkal atgriezīsies pie tā līguma kas bija derīgs uh, tirzniecībai ar Ukrainu pirms kādu laiku, un uh, mums noteikti šis jautājums atkal būs jāiekļau darba kārtībā. Nu, ko tad darīt? To man vajadzēja Kariņa kungs. Mums noteikti ir jāstrādā pie visām dimensijām, mums ir jāparūpējas par piegādes avotu diversifikāciju, ne tikai par uh, vadiem un ceļiem, arī par uh, avotiem ir jārūpējas par dažādu avotu izmantošanu. Februārī tas būs ļoti aktuāli. Mēs jau esam diskutējuši, ko darīt ar šo uh, dienvidu gāzes cauruļvadu un tā tālāk dienvidu gāzes koridoru. Mums ir ļoti svarīga sēde paredzēta februārī ar iesaistītajām valstīm, tāpat ar konsorciju pārstāvjiem un eh, jāgūst arī mācība no Nabuko projekta, jāsaprot, kādas ir mūsu politiskās prioritātes un jāveido eh, mehānismi vai tāda kā ceļa karte, lai varētu saprast, kā cauruļu vada projekts progresē, kā ar kādām problēmām varat rēķināties, kā tās labāk prognozēt, un tad gal, galā nonāk pie secinājumiem. Un attiecībā uz eh, vidusjūras eh, gāzes mezglu jādara tas pats, ir ļoti daudz potenciāla austrumu reģionā, vidusjūrā, rietumos. Uh, ar Alžīriju bijusi sadarbība, mums ir pietiekama laba kapacitāte Eiropā, bet mēs to neizmantojam pilnībā. Mums nav arī pietiekami labu uh, starpsavienojumu, uh, kuriem pateicoties varētu izmantot sašķidrināto dabas gāzi daudz uh, vairāk un biežāk. Mums jādomā arī par administratīvo pusi, kā mēs varētu labāk uh, dalīt resursus, kā ap gūt LNG, jeb sašķidrinātās dabas gāzes resursu potenciālu daudz padziļinātāk. Ja mēs to visu būtu atrisinājuši, tad uh, Eh, situācija ar gāzes cenām nebūtu tik dramatiska. Un, ja mums ir dažādas vienošanās starp valdībām, jūs ļoti pareizi atzīmējāt, ka ir šādas vienošanās parakstītas un pēc tam tās ir, eh, tie līgumi ir jāapspriež, vai tie ir saskaņā ar Eiropas jurisdikciju vai nē. Protams, piekrīt procesam ir jābūt daudz caurskatāmākam un dalību valstīm arī ir e, jāstāsta, kā norisinās sarunas, un e, komisijai tajā ir jāpiedalās, un ja šādi pamatīgi lieli līgumi tiek e, noslēgti, tad tam jābūt saskaņā ar ES jurisdikciju, un tad Eiropas Savienība kā sarunu vedējs būtu daudz izdevīgākās pozīcijās, un mūsu pozīcijas būtu spēcīgākas, un tās būtu spēcīgākas arī mūsu uzņēmumiem un dalībvalstīm. Tad, kad mēs runājam par iespējamo kontraktu noslēgšanu, Uh, the... Kopējie gāzes iepirkumi, tas ir jautājums, uh, kas ir ļoti rūpīgi jāizvērtē arī no juridiskā viedokļa raugoties. Un, lai runātu vairsirdīgi, jāsaka, ka šeit ir diezgan liela viedokļa atšķirība. Rietumu valstīs Eiropas Savienībā tirgus ir sakārtots, tur nav nekāda liela grūtība, visur it kā pa diedziņu, un tur nevajag izmantot šādus mehānismus. Un... Jāsaka, viņi ar situāciju ir uh, apmierināti un neko te reformēt nevajag, bet centrāla un austruma Eiropas valstīs situācija nebūtu nav tik saulaina. Uh, Viņi ir arī pagātnē sastapušies ar lielām grūtībām, un viņi ir gatavi veikt šādus kopīgus gāzes iepirkumus, jo eh, atsevišķi katra no šīm valstīm iepērk mazus apjoms, un tām šķiet, ka varētu būt arī izdevīgākas cenas, ja varētu vienoties par kopīgiem iepirkumiem. Mēs tagad domājam par tādu padziļināts analīzes veikšanu, ko tad darīt lietas labā. Te ir tāda politiskā pieeja un ir arī uh, konkurences likuma izaicinājumi jādomā, kā tas būs arī savietojams ar uh, eh, PV, PTO normām un, un varētu būt arī tādi uz uh, brīvprātības principu balstīti noteikti mehānismi un, mm, ja tas eh, tā tad netiks padarīts šis process caurskatāmāks, tad mm, mēs varētu nonākt krīzē un mēs ļoti rūpīgi izpētām visus akcentus, bet, protams, rīt vēl mūsu analīze nebūs gatava. Ja man atļausiet, tagad atbildēšu uz Nikā kungu jautājumu. Vismazāk aizsargātie patērētāji ir jāuzsver, ka Eiropas Savienības līmenī mēs esam sapratuši, ir problēmas, ir atšķirīgas metodoloģijas. Ja jūs sazināties ar dalību valstīm un aģentūrām, tad eh, procentu likmes ir ļoti atšķirīgas, un tas, protams, sarežģīja risinājumu atrašanu, bet ļoti svarīgi, ka mēs esam apzinājušies, ka ir problēmas, ir daudz cilvēku, kas nevar samaksāt par apkuri, uh, nevar uh, nosekt savus enerģijas rēķinus, uh, eh, energopatēriņu rēķinus, un mēs to ļoti labi apzināmies. So policy, we have to work together with the commission. Tas ir arī sociālās politikas jautājums. Mēs aktīvi sadarbojamies ar komisāru Taisenu, uh, lai risinātu energo nabadzības jautājumu, un tas, protams, ir arī daudzējādā ziņā dalību valstu kompetencē. Un Šķiet, jūs atsaucāties uz energoefektivitāti. Es jums pilnībā piekrītu. Mums tāda uh, schēma ir uh, jāatbalsta. Tas, protams, samazinātu individuālo maisainiecību rēķinus, samazinātu CO2 emisijas, un tas ir arī izdevīgi uzņēmējiem. Es esmu uh, sazinājies ar uh, daudzām interesētajām pusēm un ir teikuši, nu, ļoti vienkārši, tātad varam re, uh, remontēt. Mm slimnīcas, eh, skolas, bērndārzas, eh, tad tie ja patērē mazāk enerģijas un pēc tam izmaksas tiek sadalītas starp investoriem, pašvaldībām un tā tālāk, bet ja ir jā, jāsanē, jāpadara energotaupīgākas ēkas, eh, lielas, milzīgi dzīvokļu nāmi, nu tad tas viss kļūst jau daudz sarežģītāk. Uh, Es esmu arī diskutējis ar Hojer kungu, Eiropas investīcija bankas prezidentu. Viņš arī man piedāvāja vairākus piemērus. Mēs uh, dzirdējām, ka ir bijuši veiksmīgi projekti Rumānijā un citās valstīs, bet jādomā, ka ideālais risinājums būtu tāds izveidot tādus viegli pieejams instrumentus, ko varētu izmantot pašvaldības visā Eiropā. Piemēram, ja jūs vēlties īstenot tādu projektu, lūk, ir e, iespējams e, piekļūt finansējumam, e, ir institucionāli investī, investori, un mēs esam jums gatavi palīdzēt, palīdzēt risināt arī visus pārvaldes jautājumus un lai cilvēki nebaidītos piedalīties šajos projektos, domāju, ka tas ir pārāk sarežģīti. Jādomā arī par šīm viedajām pilsētām. Nu, tas ir tāds kā atspērienu punkts. Energo taupīgums eh, mājoklī ir jau arī enerģētika, transporta, infrastruktūras jomās tiek izmantot un ir 80% no Eiropas Savienības pilsoņiem, kas dzīvo pilsētās. Te arī ir Daudz problēmu jāatrisina, un, protams, atminēsimies arī subsidiaritātes principu. No vienas puses es atbalstu pilsētu mērus. Viņi vēlas daudz ciešāku koordināciju un sadarbību Eiropas līmenī, un es domāju, ja dalību valstis ieklausītos mēros, tās noteikti varētu atbalstīt šādu priekšlikumu. Jā, jā, priekšsēdētāji kungs man uh, dod mājienu, ka man jāizsakās kodolīgi, es ieklausīšos viņā. Tā tad energo nabadzība, mazāk aizsargātās sabiedrības grupas, uh, elektrības cenas, kas uh, turpina augt. Vairāki kolēģi to pieminēja, ka mums ir jāmēģina mainīt elektroapgādes modelis Eiropā. Jūs redzējāt uh, vienā no prezentācijas attēliem, kā mēs atbalstām atjaunīgos energoavotus, un līdz ar to atkal radās jaunas barjeras, eh, it kā virtuālas robežas starp dalību valstīm, tehniskas dabas sarežģījumi, un tas mūs atkal nostādīja balts labs priekšā, lai varētu mainīt energo eh, tirgu Eiropā. Kā mēs varam izmantot kapacitātes mehānismus, kā mēs varam uh, izveidot labākas atbalsts schēmas un. Mēs jau uh, esam uh, veikuši pirmās iestrādnes, pieņemot uh, likumdošanu par uh, valsts atbalstu atjaunīgo energo avotu ražošanai un uh, atjaunīgie energo avoti uh, tad varētu tikt izmantoti plašāk, tie varētu kļūt pievilcīgi arī tirgiem un jāsaka, energo, atjaunīgo energo resursu cenas uh, pa, pazeminās un es domāju, ka tiem ir labas izaugsmas iespējas, labas konkurētspējas iespējas un tas noteikti nākotnē varētu ietekmēt uh, energo tirgus uh, vibes kopumā. Daudzi no jums teica, ka ir jāuzlabo infrastruktūra. Es jums piekrītu pilnībā, bez uh, viedajiem tīkliem, bez starpsavienojumiem, kas uh, ļautu enerģijai plūst no vienas Eiropas valsts uz otru, mēs neko neatrisināsim. Uh, kāda eh, inženierijas uzņēmuma eh, priekšnieks nesen ar mani sarunājās, nu varbūt, ka viņš pārspīlē, viņš visdrīzāk pārspīlē, bet viņš teica, ja piemēram vienā ielā jums ir eh, dzīvo cilvēki, nu vismaz ir, kam pieder pieci elektromobīļi, nu tad vienā dienā jūs varat riskēt ar to, ka viss rajons paliks bez gaismas, nu tas ir tā pārspīlēt, bet protams mums ir jādomā par savienojumiem, par starpsavienojumiem un ja patērētāji vēlas pieņemt eh, tādus atbildīgus lēmumus, tad mums viņi ir jāinformē par iespējām un Mēs vienojāmies ar priekšstādētāju kungu, ka ir arī rūpīgāk jānovēro infrastruktūras projekti. Tagad ir apmēram četri projekti, pie kuriem tiek strādāts. Viens ir struktūra fondu finansēts projekts dalību valstīs, tālāk kopīgi, kopīgas nozīmes infrastruktūras stratēģija, tālāk Connecting Europe instruments un tad ir Junkera plāns. 70 divus projektus eh, enerģijas eh, ģenerāldirekcija izvērtē kā tādus, nu, kas ir ļoti, ļoti veiksmīgi un jau attiecīgā brieduma pakāpē atrodas, lai tos varētu pietiekami labi īstenot. Mēs arī par South Stream uh, diskutējām ar Bulgāriju, bet, protams, mums ir jāstrādā daudz, daudz aktīvāk. Uh, komisijā, lai mums būtu pietiekami daudz uh, skaidrs, uh, caurskatāms informācijas, lai zinātu, ar kuru, ar kura finansējumu, no kuras aploksnes mēs varam apmaksāt konkrētus projektus. Ir daudz valstis, kas sūdzās, ka atrodas uh, lielās sprukās, bet ja, tiktu, ja tās būtu reiz izveidojušos starp savienojumus, tad, kad mēs to ieteicām, tad tām tagad nebūtu tādu grūtību. Uh, Mums ir eh, jānovēro tas, ko dalībvalsts eh, veids, kā, tos, kā tās īsteno projektus, un mēs šeit runājam ne tikai par energoapgādes drošību konkrētās dalībvalstīs, bet ar vienu trūkstošu starpsavienojumu īstenībā tas, tas rada problēmas ne jau vienai dalībvalstī, bet veselai virknē veselam reģionam. Ja mēs runājam par starpsavienojumiem kā tādiem, Mēs vēlamies uh, to darīt februāra beigās, bet es skatos, ka priekšsēdētāja kungs jau uh, tagad krāta pirkstu, man ir uh, uh, jābeidz uzstāties, jā, bet jums ir jāatbild visiem jautājumiem, saka priekšsēdētājs. Jā, šķiet, tas tā ļoti lakoniski bija uh, tas, ko gribēju teikt, uh, bet februāra beigās mēs jums vēlētos likt priekšā energosavienības stratēģiju, ietver stratēģiju, papildinātu ar ceļa kārti, kas mums jādara turpmāko divu, piecu gadu laikā, šīs komisijas sasaukuma laikā. Tāpat vēlamies ierasties ar ceļa kārti, kas attiecas uz Parīzes dokumentu, par ko tad mēs gada beigās runāsim Parīzē. Tas jūs visus interesē, tad, kad es runāju par galvenajām prioritātēm. Tas ir ļoti cieši saistīts arī ar to, par ko esam gatavi vest sarunas Parīzē, un tad esam arī apņēmušies sagatavot paziņojumu, kā tad uh, panāksim to, ko mēs vēlējāmies nodrošināt, proti 10% starp savienojumu līdz 2020. gadam dalību valstīs. Tas ir ļoti svarīgs dokuments, kas varēs palīdzēt bruģēt mūsu ceļu uz šiem cēlākajiem nākotnes mērķiem, lai varētu izveidot pietiekami labu infrastruktūru. Projects. Petersen, was... Petersen kungs, vicepriekšsētājs būdams, arī uzdeva jautājumus, kur man pilnīgi noteikti ir jāatbild. Uh, Ko mēs varam darīt uh, likumdošanas uh, jomā, ja ir tiesība akti, kas jau ir pieņemti, bet ir eh, švaki, ir neadekvāti? Šeit mums ir jābūt stingrākiem, nepiekā, nepiekāpīgākiem, uzraugot tiesību aktu īstenošanas gaitu, sakojot transponēšanas gaitai. Mūsu ierosinājums šeit ir daudz pamatīgāka, tāda striktāka. Uh, šī te īstenošanas dialoga fāze ar dalībvalstīm, lai mēs skatītos, kas tie par tiesību aktiem, kurus mums ir jāievēro, kāpēc tie netiek ievēroti, kas tie vainas, politiski apsvērumi, naudas apsvērumi, vai trūkst speciālistu, kas visu kārtīgi izdara. Kas ir jādara, lai viss būtu kārtībā? Nu, lūk, šai īstenošanas dialogā ir jāpieliek klāt vēl viena nodaļa, uh, Eh, kur būtu uzdot jautājumu, kā jums veicas ar infrastruktūras projektiem, kā piesaistās in, in, investīcijas starp savienojumiem, vai ir vajadzīga kāda palīdzība, kā mēs varam jums palīdzēt, lai būtu progress eh, jums un, un jebkurai citai Eiropas Savienības valstī, jo tā ir tiesa, ka trešā enerģētikas eh, pakete ir ļoti nozīmīga, bet transponēšana nav sekmējusies tā, kā mums būtu gribējies. Tas ir viennozīmīgi skaidrs, šeit ir jāstrādā intensīvāk. Visbeidzot, eh, Eiropas dienvidu austrumi. Daudz no jums vaicāja, ko ir iespējams darīt tur, šajā reģionā. Tagad, ņemot vērā, ka ir eh, izskrējušies te mm, paziņojums par South Stream. Šeit eh, uzdevums ir milzīgs, bet tāpat ziņā, tāpat laikā vienkārši ir vajadzīgs tāds reāls, milzīgs enerģijas masterplāns Dienvidu Austrum Eiropai un starp savienojumiem ar pārējo Eiropu. Šeit veidosim augstu līmeņu darba grupu. Uh, pirmā tikšanās būs 19. februārī Sofijā. Es to jau esmu aplē apsolījis Bulgārijas premjeram, lai izrādītu solidaritāti Bulgārijai. Un tur notiks pirmā saruna. Pirmkārtām jāpaskatās, kas būtu jādara, ko varam darīt eh, gāzes piegāžu diversificēšanai, kā laika gaitā nodrošināt to, ka nonākot pie elektroenerģijas jautājumiem, lai tiktu izveidot pienācīgi eh, starp savienojumi. Šeit ir ļoti tādām skaidrām acīm jāpaskatās uz to, kā saintegrēt šo Eiropas eh, reģionu ar pārējo Eiropas Savienību. Darbs ir jāsāk jau tagad, ņemot vērā aizdīto nedēļu un mēnešu uh, laikā gūtās mācības. Paldies! Paldies, nu ko šķiet, uh, esat gandarījis visus klātesošos uh, ar teikumu vai diviem, bet principā esat atbildējis uz visiem jautājumiem. Vicepriekšstādāji, pie, piedodiet, uh, manā izpratnē viss ir uh, jau pateikts. Mm, par ekodizainu vēl beidzamais jautājums, ko Helmēra kungs uzdeva. Par Nu, tas nav tik svarīgi, saka Bozeka kungs. Šefčoviča kungs, e, nē, nu tas nav visakurāt tas pats, par ko jau es izteicos, e, par ekodizainu. Šeit, mūsuprāt, e, jūs mums varat daudz ko līdzēt, mēģinot adekvāti, precīzi izteikties, iz, iz, izteikties par ekodizainu jautājumiem. Sabiedrības viedoklis ir tāds, ka tās ir muļķības, ka tas visu tikai bremzē, Šeit jūs varat sacīt saviem pilsoņiem, ka pateicoties ekodizaina direktīvai, laikā līdz 20. gadam mēs ietaupīsim tik daudz elektroenerģijas, cik Itālija patērē vienā gadā. Ja jūs paskatāties uz energoefektivitātes mērķiem, kas ir izvirzīti 20. gadam, proti, mīnus 20%, puse jau tagad tiek nodrošināta pateicoties ekodizaina direktīvai. Tas patērētājiem patīk, viņiem ir jāmaksā mazāk, tas patīk eh, nozarei, viņi zina, ka šādā veidā viņiem tur nebūs jāiet cauri certifikācijai katrā atsevišķā valstī, mums gal galā ir vienotais tirgus, Eiropas Savienība, viss ir forši. Lūk, eh, ekodizaina direktīvā ir reāls, eh, reāla vērtība, ja mēs varam ko darīt, lai padarītu to caurskatāmāko, tādu nesāpīgāku, ievērojamu, mm, tad lūdzu dariet to zināmu lai energoefektivitātes um, uzlabojumi turpinātos. Un, ja runājam par nozari, es esmu ticies ar daudziem uh, pārstāvjiem no, no energoietilpīgiem uzņēmumiem, uh, un tik tiešām viņi ir neapskaužamā situācijā, šai ziņā jums piekrītu, bet mēs alaži esam centušies meklēt risinājumus. Uh, mēs piedāvājām šīs te oglekļa aizbēgšanas novēršanas priekšnosacījums iestrādāt mūsu likumos, lai nozars tiktu pasargātas no tām sirēnu balsīm, kas aicina tos aizbēgt no Eiropas Savienības. Ja runājam par elektrības cenas kaut kādiem līmeņiem, šeit arī daudz ko ir iespējams darīt iekšējā tirgu Um, lai, lai dažādas barjeras novērst. Un arī adekvātas oglekļa cenas noteikšana ir, ir, tas, ir tiešām spēcīgs uh, rīks, svira, ko mēs varam izmantot. Un šeit uh, noteikti sekos uh, priekšlikumi, tātad ETS izmešu tirdzniecības schēmas pārskata gaitā. Tādi priekšlikumi, kas ir adresēti tieši uzņēmumiem laikā pēc 20. gada. Un ja ir kas tāds, ko atkārto visi uzņēmēji vienā balsī. Viņi vēlas vienu vienīgu lietu. Viņi vēlas, lai būtu uh, regulējuma ziņā līmenī stabilitāte. Ja tiktu tas nodrošināts, ja jūs mums palīdzētu to nodrošināt, tad tas jau būtu milzīgs trumpis mūsu rī, e, rīcībā. Kāda jēga no tā, ka mūsu piedāvājums paredz energoefektivitāti, ilgspēju, ko tur vēl ne, ko tur vēl ne? E, tas viss var tikt pārdots e, ārpus Eiropas Savienības, tur tas tiek pārdots uz urā. Šeit mums ir iespēja pavērt mūsu uzņēmiem jaunas iespējas, jaunas tirgus, jaunas noieta tirgus, iespēja radīt jaunas darba vietas, bet šī regulējošā stabilitāte, regulējuma stabilitāte. Vienošana Parīzes vienošanās. Uz to raugāmies ar lielām cerībām, ceram, ka tā būs saistoša vienošanās, eh, kurā iesaistīsies ne tikai Eiropa, bet arī citu pasaules valstu un reģionu vadītāji, tādā veidā izveidojot daudz eh, līdzīgāku šos spēles apstākļus eh, mūsu un citu pasaules reģionu uzņēmējiem. Un tas ir mērķis, kura sasniegšanā ir vērts mums visiem ieguldīt mūsu pūliņus. Paldies! Paldies! Nu ko? 17 runātāji ir pieteikušies. Aicinu slēgt runātāju sarakstu. Ceru, ka piekritīsit. Un tātad sākam. Pilārs Kundze. Paldies. Paldies, vicepriekšsēdētāji, šef, šef, šef, Šefčoviča kungs. Vēlos pasvītrot vienu lietu tajā, ko jūs jau sacījāt. Nesmu vienīgā, kas jums norāda to, ka viedajiem eh, tīkliem ir eh, nepieciešams tāds eh, kva, kāpiens kvalitātes izteiksmē. Un beigās šobrīd mēs nevaram runāt par tādiem patiesi viediem tīkliem, bet tik un tā šis princips starp savienojumi, starp enerģijas uzņēmiem, starp telekomunikāciju uzņēmiem, ir priekšnosacījums, lai šie tīkli būtu patiešām viedi. Un šeit jums, eh, mūs, eh, mūsuprāt, ir eh, jāiegulda pamatīgi pūliņi, lai tas izdotos. Jā, brīnišķīgi Pilārs kundze iekļāvāties pusotrā minūtē, aicinu to atcerēties arī citiem kolēģiem. Blanko kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Tiešām, kā gan lai nepiekrīt tiem mērķiem, uh, Eh, kādas esat izvirzījuši atjaunīgie energoresursi, eh, enerģētiskā neatkarība, eh, zemākas izmaksas. Par to, es domāju, neviens nešaubās un lielais jautājums ir par to, kad mēs pāriesim no šādiem sapņiem, idejām pie darbiem. Ir vajadzīgs skaidrs tiesiskais konteksts, regulējošais konteksts, lai uh, investori par to ieinteresētos, lai privātie investori par to visu ieinteresētos. Un šeit atslēgas vārds ir stabilitāte. Ja mūsu izveidotā sistēma ir neparedzama, neparedzama, tad nekas tur nesanāks. Jūs varat piedāvāt to, to un vēl kaut ko, bet ja nav stabilitātes pārredzamības, tad nekas nesanāks. Investori jums metīs likumu. Enerģetiskās salas, Iberijas pussala joprojām ir šāda enerģetiskā sala. Uh, Nu, mums joprojām ir tikai projektu fāzē šie starpsavienojumi un viedie tīkli. Mēs gaidām, ka tas notiks. Uh, Tikai tad mūsu uzņēmumi varēs eh, vērtēt to, ko tas viss eh, mums piedāvā. Tāpat arī energoietilpīgās nozars alumīnija ražotnes eh, pie mums jūtas ļoti neomulīgi. Izmaksas ir, ražošanas izmaksas ir augstas, viņu produkcija ir konkrēti nespējīga. No tiem lēmumiem, ko jūs pieņemsiet un piedāvāsiet, Jā, jā, tūlīt pabeigšu. Vēlētos, lai Eiropas Savienībā būtu arī kāds plāns uh, cīņai pret uh, uh, trūkumu, ka mūsu pilsoņi nespēja atļauties uh, lietot enerģiju. Nākamajam kolēģim pusotra minūte, nevairāk. Paldies, paldies, uh, priekšsēdētāji kungs. Vicepriekšsēdētāja kungs, paldies, ka precizējāt uh, savu nostāju enerģētikas savienības jautājumos. Ir no tām dižākajām cerībām, kādu lolojam, ir tas, ka būtiski pieaugs gāzes piegāžu drošums, stabilitāte. Šai sakarā Krievijas-Ukrainas konflikts raisa vislielākās bažas. Mūsu kolēģi jau par to vienā vai otrā veidā runāju. Mēs esam liecinieki tam, ka Krievijas politika ir sistemātiska, viennozīmīga. Krievija vēlas noslaucīt, aizvākt Ukrainu no, no šī te gāzes tranzīta ceļa, Krievija Ukraina. Tam, es domāju, ir jābūt tai pirmajai apziņai, kas ir visos mūsu darbos un domās. Un jautājums vēl par atjaunīgajiem energoresursiem. Uh, Eh, šī nozara gadu gaitā ir būtiski augusi, attīstījusies, pateicoties um, masīvām subsīdijām atsevišķās valstīs, un nu, tajās valstīs, kur ir šis progress bijis, tāpat laikā to ir panākušas caur subsīdijām, un uh, rēķins tiek piestādīts patērētājiem. Ir citi reģioni, kur uh, pa, šis atjaunīgo energoresursu potenciāls ir atšķirīgs. Kāpēc tad komisija uh, nesaliek uh, visas plānošanas, visas politikas vienā kopīgā katlā, tādā rāmī, lai šeit šis regulējošais līmenis uh, būtu Eiropas Savienības līmenī. Paldies, Dalīja kundze. Paldies, uh, priekšstādātāji, vicepriekšstādātāji kungs vēlos runāt par vienu jautājumu, kuru vicepriekšstādātājs minēja Jautājums ir par dabas gāzi un vīdus jūras eh, šo te gāzes mezglu, mm, kas eh, ir eh, uz ko, par ko izsakās kā komisija tā padome. Man ir jautājums šāds. Kā tad enerģētikas savienībā iedarbinās, iedzīvinās šo vidusjūras gāzes mezglu? Kā šī enerģētikas savienība kādu labumu tā dos eh, vidusjūras reģionam, ko šeit var dot sašķidrinātā dabas gāze. Un gala beigās par šo visaptvarošo pieeju LNG jautājumiem. Es tā saprotu, ka šī enerģētikas savienība eh, tēmēs uz eh, vieno kopējo strateģisko gāzes rezervi izveidi, kas būtu tad pārdalāmas krīzes apstākļos. Paldies, Gjurika kungs! Paldies priekšsēdētāji. Priekšsēdētāja kungs, vicepriekšsēdētāja kungs, pirmām kārtām vispārīgs dabas komentārs. Es esmu pārliecināts, ka, ja mums izdotos izveidot šādu efektīvu, reālu enerģetikas savienību, tas būs kā milzīgs tāds papildus spēriens Eiropas Savienības tālākai attīstībai un izaugsmai. Uh, par eh, iekšējo tirgu. Šobrīd eh, vienotā enerģētikas tirgus nav, tā ir fikcija, eh, tāds neeksistē, kamēr, un neeksistēs, kamēr nebūs vienotas infrastruktūras. Bulgārijā, Rumānijā ir, nav, nav starpsavienojumu, ir atsevišķi tādi elementiņi šur tur, bet trūkst no nu, tādu stabilu, reālu, ciešu saikņu, kas sasaista mūs visus kopā vienotā tirgu. Tas viens. Otram kārtām par eh, diplomātiju enerģetikas jautājumos šeit. Eh, Kāriņa kungs eh, par to izteicās un ir mm, šeit spēja runāt vienā balsī ir visa priekšnosacījums. Eiropas Savienība ir milzīgs enerģijas patērētājs pasaulē. Numur viens patērētājs pasaulē uh, Un es domāju, tas uh, dod mums zināmus trumpjus sarunās ar piegādātājiem. Tas, uh, mūsuprāt, ir jāliek lietām. Kalasas kundze, jūs eh, tātad minējat, ka enerģētikas savienība cits starpā nozīmē arī brīvu elektroenerģijas plūsmu pāri robežām, pāri dalībvalstu robežām, un vairāki kolēģi uztvēra šo jūsu domu un komentēja to. Vēlos norādīt, ka uh, starpsavienojumi nav drīzāk būvēti. Uh, lai tirgotos, bet gan lai pīķa stundu patēriņu nodrošinātu. Tā strādā vismaz e, mūsu deviņu valstu šis te, e, tīkls. Bet, redziet, neaizmirsīsim to, ka valstis e, pašas veido barjeras, lai pasargātu savus elektro, elektroenerģijas ražotājus no konkurences. Uh, Eh, kā jūsuprāt, eh, SR šeit varētu darboties, lai šādu barjeru celšanu nepieļautu, lai drīzāk eh, tiktu nodrošināt šīs, šīs vienlīdzīgās konkurences iespējas? Bedersa kundze tagad. Pateicos priekšsēdētāji. Vicepriekšsēdētāji kungs, jūsu šī brīža mandāts ir ārkārtīgi nozīmīgs, kritiski svarīgs Eh, jūsu rokās ir piedāvāt Eiropas Savienībā jaunu tādu mm, kontekstu, kā enerģetikas jautājumus risināt. Un, eh, nu, ja jums tas izdosies, jūs ieiesiet vēsturē. Jūs lielākā atbildība un uzdevums ir tagad piedāvāt konkrētus risinājumus. Un šeit pilnīgi noteikti ir jārunā par oglekļa cenu, adekvātu oglekļa cenu. Eh, tuvojas Parīzes konference. Un ja šajā kon konferencē Eh, izdosies gūt panākumus, tas, tas būs ārkārtīgi eh, ieplie, iepriecinošs brīdis, un tad mums būs jārīkojas nekavējoties. Šobrīd Junkara komisija nav spējusi piedāvāt neko konkrētu oglekļa cenas eh, tālākās attīstības vai noteikšanas kaut kādu principu sakarā. Tirgus ir nu, tāds akls, tas reaģē stihiski uz kaut kādām pārmaiņām. Un uh, vēlētos, lai šeit tiktu lielākā mērā nodrošināta tāda pāredzamība, paļāvība uz, uz nākotnes procesiem. Tas viens. Otrs pār uh, naftas cenu kritumu, ko šobrīd uh, vērojam. Uh, jūs to man šķiet pieminējāt. Mēs tā tad vērojam, kā uh, šī te krītošā cēna atstāja viena vai otra veida ietekmi uz uh, tautsēmniecības procesiem viscaur Eiropas Savienībā. Vai šeit nebūtu uh, īstais brīdis uh, visiem savākties un tādā Eiropas Savienības līmenī paskatīties, kā pārvirzīt tā strateģiski pārvirzīt investīcijas kādos prioritārākos virzienos? Nākamā runātāja Vērners kundze. Paldies, ļoti daudz jautājumu jau izskanēja, jūs uz daudziem jau arī atbildējāt, bet man ir tāds konkrēts jautājums. Jūs uh, strādājat pie at, tāda atsauksmju modeļa dažādiem tirgiem. Mums Vācijā tagad par to norisinās uh, eh, atklātas konsultācijas un mūsu uh, ekonomikas un enerģētikas uh, ministra uh, pasūtītie pētījumi teica, ka šādi kapacitāšu tirgi ir pārāk riskanti, tas maksās pārāk daudz naudas un Tas eh, nebūs arī labi ņemot vērā pārējus eh, citu enerģētikas politiku. Un tas, kas notiek ASV, pierāda, ka ir grūti izveidot nepieciešamo infrastruktūru, tas prasa pārāk daudz naudas un tur pēc tam ir arī ļoti daudz papildu darbu jāveic. Es gribēju vaicāt, kā komisija garantēs, ka šādu kapacitāšu tirgu ieviešana uh, nenāks par ļaunu vienotā tirgus principam un nenovedīs pie energo tirgu renacionalizācijas. Paldies! Thank you very much. Uh, Madam Kirton Dowling. Mm, jā, paldies, uh, Kirton Dowling kundze. Paldies. Paldies uh, par jūsu pozīciju. Es vēlos piebilstot uh, Petersenas komentāriem par uh, Eiropas parlamenta funkcija šo priekšlikumu tālākā virzīšanā. Šī loma ir ļoti nozīmīga. Mēs uh, kopumā pozitīvi vērtējam jūsu šīs ierosmes, uh, to, ka energoefektivitātei ir centrāla loma atvēlēta, ka jūs vēlaties iesaistīt sabiedrību, patērētājus, pilsoņu, pilsētu līmenī, pašvaldību līmenī. Tomēr vēlētos, lai jūs nedaudz vairāk izvērstu to domu, ko jūs, kur jūs komentējāt šo tā sociālo dimensiju, jūs sadarbībā ar komisāru Taisenu, sociālais dialogs, tātad strādājošo darba ņēmēju iesaiste, nu, tāda atbildīga, apzinīga iesaiste šeit ir visu panākumu atslēga. Tas ir neapšaubāmi skaidrs. Un vēl kas vairāk kārt ir uzsvērts, ka enerģētikas savienība ir jāsasaist ar mūsu rūpniecības politiku Eiropas Savienībā. Uh, ka, un šai rūpniecības politikā skaidrs tāds vektors ir key technologies, eh, ir šīs būtiskākās tehnoloģijas, CCS, eh, tieši oglekļa mm, satvēršana un saglabāšana, lai nodrošinātu mūsu rūpniecībai nākotni. Eh, manā reģionā Tīsaidā tieši energoietilpīgās nodar, no, nozares ir tās, kas šai ziņās dara visvairāk veicot pētījumus, nodrošināt darba vietas. Tā kā mūsuprāt būtu pievēršama plašāka uzmanība tieši šādiem jautājumiem. Kapzaunas Luisas, Ruizas kundzei vārds. Paldies. Protams, mm, nevaru tā vienkārši ņemt un piekrist tam, ko Šefčoviča kungs sacīja par komisijas lūk nelokam apņēmību nodrošināt eh, to, ka tiek sasniegti mērķi atjaunīgo energoresursu jautājumā. Tam visam ceļā, kā milzīgs šķērslis stāv šis eh, trūkums, iedzīvotāji iespēja ne, eh, nespēja atļauties tērēt enerģiju, un pilnīgi noteikti ir nepieciešama stratēģija pret šādu te trūkumu, nabadzību, lai mūsu pilsoņi varētu tad arī lietot, tērēt šo uh, ilgspējīgo, atjaunīgo enerģiju, uh, kas, kas tiek iegūta vietēji, lokāli ražota. Uh, dažās dalībvalstīs tas ir ļoti būtiski, un šis ir īstais brīdis pievērsties šim jautājumam Tātad šis, šis sociālās dabas jautājums, eh, nabadzība, trūkums, eh, tam noteikti ir jāatvēl lapuses eh, jūsu enerģētikas savienības plānā. Šeit ir iespēja izveidot sistēmu, kas sekmē darba vietu izveidi. Nu, protams, mēs, mm, tas, tā nav mūsu tāda iedoma, tā ir reāla nepieciešamība. Paldies. Nākamā kolēģa, lūdzu, Lūdzu, skundze. Liels paldies. Nu, es varu tikai atsaukties jau iepriekš izskanējušiem eh, komentāriem, un jā, labi, ka jūs atzīstat, ka energopolitikas veidošanā ļoti noz liela nozīme ir vietējām kopienām. Jūs runājat arī par institucionālām investīcijām, un mūsu reģionā, protams, ir tādi piemēri, un arī citur droši vien ir. Tas ir tās saucās kooperatīvas schēmas. Uh, Mm, bet, protams, ir svarīgi, lai viņi varētu iegūt uh, finansiālo un citu veidu atbalstu no Eiropas Savienības. Runājot par šiem te vietējo kopienu projektiem, daudz cilvēku sacīja, ka sabiedrība šos projektus atbalsta, bet tad, kad liels enerģijas projekts uh, notiek kādā vietā, nu tad par to arī praktiski neviens nekur ārpusē īpaši daudz neuzzina. Un visbeidzot, par finansējumu. Mēs nekādā gadījumā neesam beiguši pētījumus par dažādām tehnoloģijām, neesam beiguši strādāt pie tehnoloģiju izstrādes, bet ja pētījumiem, pētniecībai vienmēr ar vien tiek atņemta līdzekļi, nu tad mēs faktiski paši apzogam savu nākotni un neizstrādājam tās jaunās tehnoloģijas, ko varētu izstrādāt. Paldies, kundze, Borendikungs. Paldies, priekšsēdētāji. Kāds jau minēja to, ko es gribēju teikt, ka viens no galvenajiem aspektiem ir turpināt pētniecības darbu enerģētikas jomā. Resursi ir jāizmanto pareizi. Un eh, vai tas nenonāk pretrunā stratēģija 2020 un izvirzītiem mērķiem? Eh, Ferērs kungs. Paldies, eh, priekšsēdētā kungs, vīca priekšsēdētā kungs com evidências empíricas que apontam no sentido de que a liberalização e desregulação do... Mums, eh, mums rīcībā ir tādi empīriski dati, eh, paņemsim kaut vai elektroenerģijas tirgu. Nu, eh, tirgus atvēršana, diemžēl, nav nozīmējusi cēnu pazemināšanos tirgu gluži otrādi. Vērtik, vertikālā integrācija, kuru uh, ir uzspiedusi Eiropas Savienība, ir ietekmējusi arī ražošanas izmaksas un ir uh, cietuši gala patērētāji. Un uh, uzņēmums ir tas, kas gūst uh, kaut kādu starpnieka peļņu. Vai komisija joprojām turpinās mm, pievērt acis uz acīm redzamām lietām un beig beigās sāks kaut ko darīt? Uh, lietas labā. Tagad uh, samazinās strauji naftas cenas. Un naftas cena ir krietni eh, zemākas par iepriekšējo cenu zemāko punktu, kādu varbūt atceras iepriekšējais eh, kom komisārs. Mēs, mums ir daudz vairāk atjaunīgo enerģijas avotu, ir parādījusies slānekļa gāze, mums savas prognozes ir jāpārstrādā situācija ir mainījusies. Jo tiešām uh, šīs te oglekļa tirgus idejas ir jāatbalsta ar aktuālākiem pētījumiem, vai jūs uh, ņemsiet vērā, ka ražošanas izmaksas turpinās, vai arī jūs visu laiku izmantosiet vecos uh, modeļus, uh, nu, šie te liberalizācijas modeļi, modeļi nav nesuši vēlamo efektu. Paldies, Lopes Bormēja kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par detalizēto situācijas izklāstu. Parasti mēs tik detalizētas atbildes nesaņemam, un jūs arī uh, sekojat uh, tam, kas tiek darīts Jūs runājat par pasākumiem, mm, kas ir jāveic valstīm, kuras nav izpildījušas savus mājas darbus, un Spānija, piemēram, ir sagrausa savu atjaunīgo, savas atjaunīgās enerģijas, un tas nav nācis par labu ne maziem, ne vidiem uzņēmumiem, ne iedzīvotājiem, tikai kaut kādām milzu oligopolēm. Un tagad izskatās, ka. Uh, uzņēmumi ir e, kungi un karaļi, kas nosaka cenas un vispār, jo tas ietekmē rūpniecību, patērētājus, mazos un vidējos uzņēmums, zūd darba vietas un e, arvien lielāka energo nabadzība e, ir novērojama. Un atjaunīgās enerģijas nebūtu nav tik dārgas, ja tās saņemtu tādu pašu atbalstu, kā varbūt citas nozares un nedrīkst aizmirst par zinātniskiem pētījumiem. Un šeit eh, tiešām solidaritāti var iz, eh, nodrošināt tikai izmantojot publiskus finansējuma avots. Sociālo partneru iesaistīšana mm, šīs komitejas darbā būtu svarīga, un mēs to diemžēl te nedaram. Paldies, Tošinovska kungs, nākamais. Jā, liels paldies priekšsādātāji. Nu, ir jau gana daudz pateikts. Tāpēc minēšu kaut ko, ko uzskatu par ļoti svarīgu. Mēs ļoti labi saprotam, cik ļoti sarežģīts ir jūsu uzdevuma portfelis. Un eh, diez vai, eh, nu, būtu atbilstoši teikt, ka vienam komisāram darbs ir vieglāks vai grūtāks kā citam, bet, nu, jūs esat sava veida krīzes komisārs, jo enerģija ir eh, kļuvusi par politisko sadursmju uh, priekšmetu, uh, diplomātsko sadursmju priekšmetu. 2000 2008. gadā jau mēs pieredzējām krīzi un faktiski runājām par līdzīgām lietām. Un ja mēs paskatāmies grafikos, tad neko daudz neesam iemācījušies. Atkarība no viena gāzes piegādātāja tikai turpina pieaugt. Jūs jau minējāt šo aspektu, es jau negribētu to ieteikt, bet dotu uh, priekšroku mazākām ambīcijām un lielākai realitātes sajūtai. Pašlaik atskatoties 2006. gadu un Nabuko projektu, mm, ka tas saņēma tajā laikā atbalstu. Ja mums tas tagad būtu, varbūt situācija būtu atšķirīga. Tā kā vajadz, vajadzētu skatīties uz pārvades tīklu attīstību, uz inovācijām, uz eh, pētniecību, ne tikai atjaunīgo mm, avotu eh, jomā, bet vajadzētu skatīties arī uz esošajiem resursiem, kas ir mūsu rīcībā. Paldies, un nākamais Eriksona kungs. Liels paldies, es domāju, ka Komisāram un Eiropas Savienībai ir jāatrisina divas lielas problēmas. Viena no tām ir nezināšana. Joprojām pārāk daudz cilvēku, arī industriāli attīstīties valstīs, un politiķi nevēlas uh, skatīties patiesībai acīs un viņi nesaprot, ka ir jānodrošina lielāka energoapgādes drošība un jāaptur klimata pārmaiņas. Jautājums, kā piesaistīt investīcijas ilgtermiņa risinājumu rašanai, kā piemēram labāks iekšējā tirgus eh, darbība, eh, labāk iekšējā tirgus darbība, eh, īpaši atjaunīgo enerģiju iekšējā tirgu Bet, nu, pašlaik ienāk eh, daudz eh, lētas enerģijas, krītas naftas cenas, tā kā, diemžēl, mums ir risks, ka mēs izvēlēsimies īstermiņa risinājumu siltermiņa risinājumu vietā. Uh, ko jūs sacījāt, tā tad, uh, kā jūs gatavoties fokusēt investīcijas attiecībā uz enerģijas jomu? Un tagad Gerikungs. Liels paldies priekšsādātāji, bet es gribētu teikt, ka 28 dažādas e, tautsaimniecības būtībā arī nozīmē 28 e, energoapgādes sistēmas un dažādus uh, izmantojamos energoresursus. Un mēs esam strādājuši pie nevienas vien klimata un enerģētikas eh, tiesību aktu pakotnēm, kas nebūtu nenodrošina visa, visiem vienādas iespējas. Dažām tautsēmniecībām CO2 emisijas maksās vairāk nekā citām, un tā ir dilēma. Tāpēc es vēlētos zināt, kā uh, Eiropas enerģētikas savienības ietvaros uh, tiks nodrošināta solidaritāte starp dalību valstīm un veicināt solidaritāti starp dalību valstīm. Nē, par uh, konkurētspēju ekonomikas jomā, kas attiec uz Poliju. Mūsu galvenais enerģijas avots ir ogles. Ja mēs gribam līdz 50. Eh, gadam panākt eh, tādus acīm redzamus rezultātus, mūsu eh, tā, ekonomika kļūs visefektīvāk, vismazāk efektīvā un vismazāk konkurētspējīgā. Vai ir kādas jaunas idejas jums padomā? Un visbeidzot, Kapals kundze. Jā, Paldies, priekšsēdētāja komisāra kungs. Jā, e, ir, protams, skaidrs, ka izaicinājumi, kas ir saistīti ar Eiropas enerģētikas savienības izveidi, um, ir saistīti ar lielām grūtībām, enerģi, elektrības tirgus attīstīšanā un tā tālāk, bet runājāt par piegāžu decentralizāciju un uh, uzkrāšanas, uh, uzlabāšanas problēmām. Un uh, runājot par piegādi patērētājiem, pagātnē tāda sistēma ir pierādījusi sevi kā darboties spējīga. Ķīnā šķiet, ka viņi izmanto līdzīgus modeļus un runājot par tīklu plānošanu, enerģētikas savienību un atjaunīgajām enerģijām, mm, jautājums, vai eh, tik, tiks nodrošināts atbilstošs cikls ne tikai eh, viedtīkli, bet eh, jāskatās arī uz gāzi. Jūs tikāties ar Gazprom priekšsēdētāju un uh, Viņi atbild, viņi jums sacīja, ka mm, jūs esat samaksājuši par eiro, par Ukrainas gāzi, un uh, Eiropā nonāk mazāk gāzes nekā ir domāts Eiropai. Kāds būs jūsu konceptuālais uh, konceptuālā pieeja šādai, šādai, mm, šādam risinājumam. Paldies, un tagad, protams, mēs ar nepacietību gaidam jūsu atbildes. Nu, pa vienam teikumam uz katru uh, itras kom, itra komitejas deputātu uzdoto jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji. Darīšu visu, kas manos spēkos, un vispirms paldies, protams, par paustajām idejām un jautājumiem, jo tie rāda, ka uh, interese ir ārkārtīgi liela šajā kopējā projektā. Kastels kundze eh, runāja par viedtīkliem un arī Kapels kundze to minēja. Mēs saprotam arvien skaidrāk. Mēs nevaram viedo eh, enerģētiku Eiropā veidot bez viedtīkliem. Un un eh, tik, tādēļ tika izveidota NCOE eh, institūcija, kas ir eh, da, nodarbojas tieši ar pārvades sistēmu uzlabošanu Eiropā. Un viņi jau ir tiešām panākuši projektu, bet es tiešām vēlētos jūsu atbalstu, lai dzirdētu, kā tad mēs tiešām varētu izvaid, izveidot tādu uh, viedtīklu sistēmu. Uh, Eh, piemēram, Itālijā ir izvietoti eh, viedi elektrības skaitītāji, ar kuriem Itāļi ir ārkārtīgi apmierināti, bet, protams, tiek izstrādāt arī jaunas tehnoloģijas. Tehnoloģijas eh, parādās ar vien jaunas un jaunas, bet mums ir jāizlem, kāda veida mm, tehnoloģijas mēs izvēlēsimies, kā mēs veicināsim visu šīs sistēmas sakārtošanu, tā lai tā nepaliktu uh, tikai uh, Uh, bagātniekiem pieejama, kas var atļauties uh, salikt visu šīs smalkās uh, tehnoloģiskās mantiņas savās mājās. Mm, un, un tas būtu arī tehnoloģiski saprotams cilvēkiem, lai ne tikai uh, studenti, kur ar saviem smartfoniem, protams, var paveikt neiespējamo mūsdienās, vai, vai mm, šī te jaunā tehnoloģija nebūs tik sarežģīta, ka parasti vienkāršāk cilvēki tos vispār nemācēs lietot. Tā kā patiešām ir ļoti rūpīgi jāpadomā par to, lai mūsu tīkli būtu viedi, jo tas ir priekšnoteikums, lai mēs vispār varētu sakārtot šo sistēmu. Tālāk, pilsoņu patērētāju pilnvarojuma uh, palielināšana. Uh, būtu labi, ja cilvēki varētu izdomāt, uh, kad viņi vēlas pirkt elektrību, kurā dienas laikā, no rīta naktī vai vakarā. Tam ir jābūt visam lietot atstājam draudzīgā veidā mm, norganizētam, un viedtīkla izveida ir viena no prioritātēm. Jāizdomā, kāds būtu labākais modelis, eh, kā varētu eh, kā biznesa piemēru eh, noformulēt veiksmīgāku finansēšanas variantu, lai varētu tiešām uh, realizēt šīs, šos viedotīklu projektus. Eh, Blanko kungs eh, atsaucās uz eh, likumdevē, likumdošanas stabilitāti. Jā, tas vienmēr ir izaicinājums no vienas puses ir likums, un tad notiek kaut kādas demokrātiskas pārmaiņas, mainās valdība, un tad jaunā valdība parasti Uh, uzskata, ka kaut kas ļoti būtisks ir jāmaina uh, iepriekšējās valdības uh, kursā, un jautājums, kā tas ietekmēs valsts tēlu. Ja jūs maināt likumdošanu pārāk bieži, tad investoriem ir grūti plānot ilgtermiņa investīcijas jūsu valstīs, un ar to var palīdzēt Eiropas Savienība. Mēs varam radīt, nu, šos te lielos rāmjus, e, kuros tad e, investori varēs gana mm, ērti, bez bažām e, darboties Eiropas Savienības ietvaros. Jūs jautājat, kas būtu lielākais izaicinājums veidojot Eiropas enerģētikas savienības koncepciju Eiropas Savienībā? Es gribētu teikt, ka tā vispirms ir domāšanas maiņa, kas pašlaik ir pievērsta nacionāliem risinājumiem, bet vajadzētu pievērsties Eiropas līmeņa risinājumiem. Kā mēs varam pārliecināt dalību valstis? Uh, meklēt eh, risinājumus Eiropas enerģētikas tirgū, mainot šo pieeju ar šo jauno mm, pieeju un skatoties, kā mēs varam savā labā izmantot ietaupījums no mēroga ekonomikas, kā mēs varam labāk izveidot un integrēt atjaunīgo enerģiju schēmas, kā veidot enerģijas tīklus, kā labāk izmantot gāzes un naftas avots un tas nāk par labu ne tikai mums, bet arī partneriem reģionā. Un kad mēs būsim pierādījuši, ka tas ir labāk arī no Eiropas solidaritātes viedokļa, bet vienlaicīgi tas ir arī ekonomiski izdevīgi, jo palīdz ietaupīt naudu, tas varētu būt nu, arguments runāt ar finanšu ministriem. Jo jautājums, kāpēc ir tik dārga enerģija pie mums? Nu, bet ja mēs paskatāmies uz ražošanas cenu, cik uh, tas maksā, lai ģenerētu enerģiju, īstenībā eh, mēs ražojam apmēram par tādu pašu cenu kā ASV, tikai jautājums, kāpēc galu lietotājiem šī cena ir tik ļoti eh, augsta, tāpēc, ka mums ir nodokļi, tad ir pārvades cenas, kas tiek iekļautas cenā. Uh, Un, nu, tas jau iet ārpus e, diskusijām tīri par enerģiju no tehnoloģiskā viedokļa. Te ir runa par sociālo lietu ministriem un e, veselības ministriem un finanšu ministriem, tāpēc mēs nekur netiekam. Daļa no e, šīm debatēm būtu jāveltīt tam, kā mēs veidosim enerģijas cenu. No vienas puses mēs sūdzamies, ka enerģija maksā dārgi, uh, bet eh, no otras puses mēs it kā neredzam, kādi papildus elementi šie, tiek šai cenā salikt iekšā, un uh, gala patērētājiem un uzņēmumiem par to pēc tam ir jāmaksā. Tā kā vajadzētu tiešām ļoti atklātu debatu par to, kā veidojas eh, enerģijas cena. Tālāk bija jautājums par gāzes. Uh, mm, apgādi un gāzi no, no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 Dienvidu austrumu Eiropai vajag eh, diezgan daudz eh, enerģijas pašai, eh, Turcijai vajag diezgan daudz, un jūs sakāt, ka tranzīta maršruts būtu jāpārveido no uh, Ukrainas uz uh, Turciju. Nu, tur paliek pāri uh, tādi gāzes apjomi, kurus kaut kādā veidā ir jānogādā. Es nedomāju, ka uzņēmumi būs gatavi tagad pārstrādāt un pārbūvēt infrastruktūru, lai tagad no uh, Grieķijas, Turcijas robežas uh, sāktu tātad uh, transportēt gāzi, jo uh, tranzīta slēgšana no Ukrainas ir politisks, nevis ekonomisks lēmums, un es ceru, ka mums izdosies atgriezties pie šī priekšlikuma un skatīties to, nu, caur ekonomikas un uh, biznesa brillēm, jo ir skaidrs, ka ir nepieciešams uh, lielas uh, reformas Ukrainas enerģētikas sistēmā, gāzes pārvades sistēmā, Mēs varēsim palīdzēt viņiem uh, modernizēt sistēmu, bet tas ir svarīgs maršruts gan mums, gan uh, uh, Austrum Eiropas valstīm, un tur ir ļoti svarīgi klienti arī Krievijai. Tā kā gan jau mēs atgriezīsimies pie kaut kādas saprātīgas situācijas. Protams, ka nav jāsēž rokas klēpī salikušiem, mums ir jāsagatavojas uh, dažādām e, iespējām pie jauna masterplāna Dienvidaustrum Eiropai un dabas gāzes, sašķinās tās dabas gāzes sistēmas pilnvedošanai, lai mēs būtu labāk sagatavoti arī sadarbojoties ar jums, e, pārskatot gāzes e, apgādes drošības direktīvu. Mēs arī no pēdējā stresa testa uzzināsim, uh, par uh, jaunāko uh, pašreizajā situācijā. Tā kā mēs uh, būsim gatavi jebkurām nākotnes problēmām, kad tās varētu rasties. Um, tās kundze runāja par vidusjūras gāzes izmantošanu, kā mēs to darīsim, tas jau notiek, jo mēs Romā decembrī nolēmām izveidot brīvu uh, platformu e, elektrībai, gāzei un atjaunīgajām enerģijām. Uh, un šobrīd jau notiek diskusijas ekspertu līmenī par to, ko mēs varētu mainīt, e, kā mēs varētu nodrošināt papildus e, piegādes no Ziemeļāfrikas. Mēs apsvēršamies arī ar Kipras un Izraēlas partneriem par to, kā mēs varam uh, izmantot šo rezervi un iepludināt to Eiropas gāzes sistēmā. Tātad iespējas mūsu rīcībā ir un, manuprāt, vidusjūra kļūs par ļoti svarīgu gāzes piegādātāju Eiropas Savienībai. Gerekungs runāja par iekšējā tirgus nepabeigtību. Uh, Jā, es pilnībā viņam piekrītu, arī Jurgen kungs to minēja. Te ir jāstrādā pie divām lietām, pie tā tad tehnoloģiju un programmatūras modernizēšanas, jo ir jānojauc visas administratīvās barjeras, visi šie tīklu kodi, kuri būtībā rada uh, administratīvas barjeras tirniecībai ar enerģiju, un tas padara tirniecību praktiski neiespējamu. Es esmu redzējušos dokumentus, mm, cik milzīgas dokumentu mapas ir nepieciešams, lai vispār varētu realizēt kaut kādas tirniecības operācijas. Ir svarīgi, lai mūsu pārvedes uzņēmumi radītu vidi, kurā tiešām var plūst uh, enerģiju. Jā, mums ir vajadzīgas tehnoloģijas, mums ir fiziski jāspēj enerģija uh, pārvadīt pa visu Eiropu, un tas ir kopējo interešu projekts. Ir jāveic arī ciešāka novērošana, lai svarīgi strādāt arī pie uh, dzīvotspējīgiem produktiem, lai nodrošinātu uh, sistēmu, kas ļautu uh, uzlabot uh, tirgus realitātes. Kalas kundze jautāja par Acer, NSOG un NSOI uh, arī ir šīs regulējošās uh, barjeras, ko rāda uh, sistēma operatori. Mums pie šiem jautājumiem jāstrādā ir uh, daudz uh, ciešāk, jo faktiski, nu, tie ir uh, Eiropas, e, tātad, uh, tas ir Eiropas organizācijas, kurām būtu jānāk klajā ar to, kā pārvarēt barjeras, kuras joprojām eksistē tirgos. Un, protams, ka tas palīdz, ja jūs saņemat no uh, regulātoriem, no pār, pārvades sistēma operatoriem, uh, informāciju, tas ir labi, bet tikai ir jāmaina pieeja, jāmaina domāšana, jāskatās uz enerģijas problēmu nevis manās nacionālajās robežās, bet jāskatās plašāk visā Eiropas mērogā. Un a, mums bija tikšanās ar ENSO darbiniekiem, un, un viņi sacīja, ka dalībvalstīs mainās attieksme un uh, viņi arvien vairāk sāk saprast, ka uh, paties risinājums slēpjas Eiropā. Bereses kundze runāja par ogļu izmaksām. Protams, mums šeit ir jāatrod kaut kāds risinājums, un es ceru, ka mēs varēsim pietiekami labi rīkoties arī tirgus stabilitātes rezervas sakarā. Uh, Eh, jūs ļoti labi esat informēti, kādi ir šie ETS, ETS eh, e atļauja ieturēšana, 900 tūkstoši, un, un pagaidām šis jautājums tā teikt ir ielikts saldētavā. Mums vajadzētu patiešām eh, izmēģināt visādas, visus kanālus izpētīt, kā varētu šos, šās atļaujas izmantot, piemēram, investējot līdzekļus izpētē un attīstībā. Un, protams, diemžēl inovācijām nav pietiekami daudz naudas, tādēļ ir jāizmanto visi finansējuma avoti lai varētu attīstīt, atbalstīt, izpēti un attīstību energo lauciņā. Tas ir viens no iespējamiem modeļiem. Es, protams, saprotu, jā, šī oglekļa noplūde. Mēs rīt par to spriedīsim ar jūsu kolēģiem Envi komitejā, bet mēs varētu pateikt, ka uh, Komisija noteikti domās par to eh, savā priekšlikumā, tas tiks arī attiecīgi aplūkots, lai varētu iesaistīt visas ieinteresētās puses. Mums patiešām eh, attiecībā uz tirgus stabilitātes rezervi ir jāspēr soļus priekšu, un mēs to nevarēsim paveikt bez jūsu spēcīgā pleca. Tas eh, noteikti būs spēcīgs signāls un Eh, signāls, kas tiks rādīts arī mūsu uzņēmējiem, eh, ja viņi patiešām to uztver nopietni un jādomā arī par to, ko jau darīsim pēc 2020. gada, ir eh, jāplāno investīcijas saulaicīgi un, diemžēl, atļauju izsniegšanas process ir bijis ļoti, ļoti gaus arī dažādos infrastruktūras projektos. Tādēļ es ceru, ka ETS patiešām tiks reformēts un Mums jādomā, kad īsti raidīt šo signālu. Nevajadzētu tagad par to domāt Parīzē, un Parīzē mums ir jābūt pietiekam spēcīgām sarunvešanas pozīcijām, lai varētu arī garantēt to sasniegumu, nemainīgumu, kurus esam jau panākuši. Runājot par Kirken Dālēns kundzes jautājumu sociālais dialogs Mēs patiešām pie tā ļoti aktīvi strādājam kopīgi ar komisāru Taisenu, lai energo uh, nabadzības jautājumi arī tiktu ņemti vērā, uh, risinot sociālo dialogu. Mēs esam runājuši arī par tā saukto atbilstošo pārēju, just transition un uh, nevajag aizmirst arī par cilvēkiem, kam vajadzēs pielāgoties jauniem apstākļiem, jo jaunas sistēmas prasa jaunas prasmes un pārējai uz jauniem energoavotiem, jaunu energopolitiku nevajadzētu nozīmēt to, ka šie cilvēki zaudē savus darba vietas. Mēs arī domājam, kā visveiksmīgāk organizēt sociālo dialogu, lai ieguvēji būtu pilnīgi visi. Ja runājam par oglekļa piesaists un uzglabāšanas finansēšanu, man šķiet, ka Ir bijuši jau uh, labi precedenti, bija NER 300 fonds, tagad būs jauns fonds, domāju, ka uh, nosakot uh, atbilstīgu uh, oglekļa cenu, mēs varētu patiešām radīt labus uzņēmē darbības modeļus un bija runāts par oglēm, par tīrām oglēm. Uh, Mums noteikti ir jāpiedāvā uh, funkcionējušas uh, dzīvotspējīgas tehnoloģijas, pateicoties kurām oglekļa piesaiste un uzglabāšana patiešām varētu izvērsties par veiksmas stāstu. Paldies! Odī kundzei par to, ka viņa pievērsās darbam pašvaldībās, kooperatīvos, jo katra sistēma ir ar saviem vaipstiem, savām šķautnēm. Par zaļo fondu apvienotajā karalistē esmu jau dzirdējis daudz labu lietu. Tādā veidā arī pašvaldības ir daudz ko darījušas, lai padarītu mājokļus energoefektīvākus un ņemot vērā nepieciešamo elastību Mums ir jāsaprot, ka dalība valstis nav identiskas, pašvaldības arī tādas nav, bet um, mums ir jārāda šis signāls, mēs esam gatavi jums nākt talkā, lai jūsu ēkas kļūtu energoefektīvākas, mēs esam gatavi rast risinājums, kā to paveikt vislabākajā veidā. Un tas nāks par labu nevien ekoloģijai, bet arī uzņēmēj darbībai un, protams, arī e, ļaus. E, mazāk cilvēkiem iekļūt energo un abadzības e, valgos. Ja runājam par atjaunīgiem energoavotiem, mēs taču šķiet esam piemirsuši, ka ir jaunas vadlīnijas par valsts atbalstu sniegšanu atjaunīgo energoavotu izstrādēji. Eiropā jau ir vairākas atjaunīgo energoavotu tehnoloģijas. Kas notiek tieši tagad? Uh, Mēs no feed-in tarifiem eh, tagad eh, virzāmies uz feed-in prēmijām, un tad būs papildus nodevas eh, līdztekus normālajai tirgus cenai, un mēs pārmazām pārējām uz tādu kā izsoļu sistēmu, kurai vajadzētu sākt darboties 2017. gadā. Līdz ar to jaunajiem atjaunīgiem energoavotiem vajadzētu pilnībā tikt integrētiem tirgos. Mēs uzskatām, ja uh, samazinās atjaunīgo energoavotu cenas, jeb tādas enerģijas, precīzāk sakot, tādas enerģijas cenas, kas uh, iegūt šādā veidā, tas mūsu tirgu noteikti padarīs konkurēt spējīgāk un arī cenas kļūt pievilcīgākas gan uzņēmumiem, gan uh, mājokļiem. Tošanovska kungs. Ja jūs dodaties uz starptautiskām konferencēm, tagad ir darba kārtībā jauns jautājums parādījies - ģeopolitika, enerģijā, ģeoekonomika un runājot par naftas ieguvi un to, kā tas ir ietekmējis atsevišķas valsts. Protams, darba kārtība regulāri mainās. Mēs esam redzējuši arī to, ka pietrūkst finansējuma un daudzās valstīs ir uh, tādi sociālie nemieri un uh, tas, kas notiek Krievijā un attiecības ar Eiropas Savienību, tas, protams, ir arī tāds ļoti enerģētiski iezīmēts jautājums mums. Runājot par dienvidu gāzes koridoru, tas ir viens no mūsu prioritāriem projektiem, mēs esam gatavi to atbalstīt, jo mums šeit ir jārunā skaidra valoda, mums ir jāsadarbojas ar dalību valstīm, partneriem, lai šie projekti vainagotos panākumiem, mums nevajadzētu būvēt jaunus šķēršļus, nē, ceļš ir jānobruģē pilnīgi gluts, lai šis koridors patiešām būtu kas tāds, ar ko varam lepoties un kas kalpo savam mērķim. Un beidzamais runātājs bija Eriksen kungs, tālāk arī Gireka kungs to pieminēja un Kapels kundze. Viņi runāja par atjaunīgiem energo avotiem, un mums nav nepieciešām tikai šie viedie tīkli, bet arī uzglabāšanas vietas, ja jūs eh, paskatīsieties attēlā, kas veltīts uh, izpētē un attīstībai, diemžēl runājot par energo uzglabāšanu, mēs uh, klibojam nopakaļus Āzijai un citām, citiem reģioniem. Uh, mums ir jābūt gataviem nevien atjaunīgo enerģiju saražot, ne, tai ir jābūt pārvadāmai un ir jābūt arī vietām, kur to uzglabāt, jābūt attiecīgai infrastruktūrai. Tika runāts par 28 dažādām dalību valstu energo vadlīnijām, kas, protams, situāciju padara vēl sarežģītāku un tirgu fragmentē. Priekšsēdētāja kungs, es centos atbildēt uz lielāko jautājumu daļu, ko uzdeva uh, Cienījamie deputāti, es gribēju pateikties par izrādīto interesi un ar nepacietību gaidīšu diskusijas nākotnē. Paldies, paldies, tas mums visiem bija ļoti interesanti, saka priekšsēdētājs. Mēs kopā pavadījām vairāk par divām stundām. Nu, varētu teikt, ka tā bija vēl kā tāda papildus uzklausīšana, kā pirms trim mēnešiem. Nu, jāsaka, biju mazāk satraucies, saka komisāra kungs. Jā, nu mēs arī, saka priekšsēdētājs. Ja drīkstu teikt, gribu minēt, ka uh, īstenošana dalību valstīs būs viens no svarīgākajiem uh, plānotajiem soļiem. Mēs negribam, lai tās uh, vērstos Eiropas Savienības tiesā. Protams, tas ir vienmēr iespējams, bet vajadzētu dalību valsts pārliecināt to tomēr nedarīt, ja ir iespējams. Un mēs arī gaidām turpmākos priekšlikumus, ceļa kārtas, ko izstrādās komisija Parīzē, paredzamajiem plāniem, starp savienojumiem, energotīkliem un tā tālāk. Tas būs ļoti svarīgi. Mūsu komiteja nepacietība gaida šīs jaunās ceļa kārtas. Liels paldies, ka šodien pie mums ieradāties un pavadiet ar mums kopā vairāk par divām stundām. Paldies! Well, Mr. Vice President. Uh, Darbie kolēģi, dāmas un kungi, point, vēl ir kāds ļoti būtisks jautājums starp kārtībā palicis. Well, well, lot... Es zinu, mums vēl ir vēl šogad paredzēts daudz sēžu. Okay. Dāmas un kungi, ķersimies pie pēdējā darba kārtības punkta. Agenda, if I may ask you to sit down, dear friends, ladies. Lūdzu apsēdieties, lūdzu apsēdieties, dāmas un kungi. Ja ne. About... Ja jūs nevēlaties palikt zālē, nu ļoti grūti, varbūt tas nav jūsu labākais lēmums, bet jūs tad varat doties ārā no zāles, bet dariet to klusītēm. Paldies! Pētniecības un inovācijas potenciāla izmantošana zilajā ekonomikā, lai radītu darbvietas un izaugsmi. Pēdējais darba kārtības punkts šajā pēcpusdienas cēlienā. Ja es drīkstu lūgt mūsu referentu Žuāo Ferreiru iepazīstināt mūs ar savu ziņojumu. Lūdzu, jums vārds. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es šodien gribu pastāstīt tā vispārīgi par savu ziņojumu, un tad eh, kolēģi varētu piedalīties arī pirmajās diskusijās. Es pastāstīšu, kāds būs ietvers, pastāstīšu kaut ko vairāk par mērķiem un līdztekus gribētu dzirdēt, ko par to visu domā ēnu referenti un uh, kolēģi kopumā. Un, protams, arī gribētu kaut ko dzirdēt no komisijas dienestiem. Jūras, okeāni. Jau laikmetu, laikmetos ir bijuši ļoti rūpīgi, ļoti vērtīgi mūsu cilvēcei. Paskatoties, kas ir noticis pēdējā pagājušā gadsimta pēdējos 50 gados un šajā gadsimtā ir notikuši tāds kā kvalitatīvas pārmaiņas. Tradicionāls aktivitātes tādas kā zvejniecība, jūras transports ir eh, ļāvušas parādīties arī eh, jauniem rūpaliem un tiek aptverts milzīgais okeānu un jūru potenciāls kopumā. Forma. Uh, Eu diria que entre essas alterações qualitativas. Un tagad eh, šī zilā ekonomika tiek arī apgūta jaunā veidā, un eh, tā tad var saprast, ka okeāns un jūras var izmantot ne tikai, lai pa tiem kuģot un lai no tiem zvejot ārā zīvis, nē, tagad ir daudz eh, vairāk potenciāla atklāts. Protams, eh, šeit ir jāpiemina arī pie turisma nozare, dažādi kruīzi. Tāpat tiek meklēti fosilā kurināmā avoti, nafta tiek meklēta jūrās un okeānos, notiek dažādi urbumi. Bet arī tā tad jāsaka, ka šie enerģijas avoti ir jau izsens atrasti uh, uz sauzemes, bet tagad tie aizvien vairāk tiek meklēt arī zem ūdens. Var ražot arī, mm, teiksim, enerģiju, pateicoties uh, vēja ģeneratoriem, kas tiek izvietot jūrā un tā tālāk. Arī biomasa šeit jāpiemina, arī aizvien vairāk biotehnoloģija tiek uh, veidotas, izmantojot tieši jūras enerģiju ūdens radīto enerģiju. Tādēļ, eh, ņemot vērā visus šos jaunos rūpalus, jauno potenciālu, rodas arī jauni izaicinājumi. Bieži vien tie ir ļoti intriģējoši. Tas, kā mēs stāsimies pretīm šiem izaicinājumiem, būs atkarīgs no labākas eh, zilās ekonomikas apguves, kā apgūt šos milzīgos uh, resursus, šo milzīgo bagātību, kas uh, slēpjas zil zilajā dzelmē. Protams, šeit ir arī dažādi tradicionāli lauciņi, tradicionāls nozares un jaunas nozares rodas. Uh, Ir tā tad jūras transports, eh, ir zvejniecība, zivsaimniecība, kūģu būve, turisms. Tas viss jau ir sen pazīstams nozars. Jādomā arī par aizsardzību, krastu aizsardzību, krastlīnija aizsardzība ir ļoti nozīmīga joma. Laika apstākļu maiņa šeit arī ļoti vērojama. Ir arī jauni resursi, piemēram, zīvjaudzētājs. Visa zilā ekonomika pakļauta daudz un dažādiem uh, izaicinājumiem. Ja mēs runājam par inovācijām, paraudzīsimies uz e, jaunajiem sektoriem, jaunajām jomām, vai varbūt uh, veidot tādu daudz, daudz plašāku ietvaru. Es tagad gribu dzirdēt kolēģi viedokli. Tradicionālās nozars. Zvejniecības, zīvjaudzētavas, ilgtspēja, cīņa pret NNN um, zvejniecību, jeb nedeklarētu, nelegālu, nereģistrētu zvejniecību. Inovācijas zilajā ekonomikā uh, varētu radīt ļoti, ļoti daudz jaunu darba vietu. Protams, jādomā par efektīvāku uh, resursu apguvi. Ir iespējams varbūt pat uh, runāt par zivjaudzētāvām, radīt jaunas sugas Jāsaka, ka Eiropā tagad, diemžēl, ir negatīvi izaugsmas rādītāji. Āzijas uh, kuģu būve ir uh, gājusi uz priekšu milzu soļiem, viņi izspiež no tirgus mūsu uh, rūpniecību. Tieši tādēļ mums ir jādomā par in inovācijām, daudz, daudz mērķtiecīgākām inovācijām, lai varētu uh, lai mūsu muskuļi būtu spēcīgāk konkurējot ar uh, milzīgo konkurenci no tālajiem austrumiem. Domāju, ka mēs noteikti varam daudz ko darīt. Es jau runāju par mūsu krastu aizsardzību. Protams, uh, te varētu ņemt uh, tālāk Eh, inovāciju rezultātus. Mums ir jāaizsargā arī jaunie energoresursi, biotehnoloģijām jābūt attīstītākām un, protams, eh, inovācijas visvairāk nepieciešams arī jaunajās eh, nozarēs, jaunajos šajos aparamajos lauciņos ir jābūt attīstībai, izpētēji, jo tur ir milzīgs darba vietu potenciāls. Dažas piezīmes. Domāju, ka nevajadzētu aizmirst arī. Nevajadzētu aizmirst arī izaicinājums un problēmas, jo resursi ir ļoti daudzveidīgi un pret daudziem no tiem ir jātiecas saudzīgi, ņemot vērā arī ekoloģiskos apsvērums. Tas mums rada bāžas. Un mums ir jādomā arī par sabiedrības interesēm lai viss notiktu saskaņā ar eh, augstākajām normām un standartiem. Es domāju, tas ir visu mūsu interesēs. Mums ir jāvēršas pret resursu noplicināšanu un nedrīkst pieļaut tikai to, ka prevalē kaut kāds privāts intereses. Es saprotu, ka vairs nedrīkst uzstāties, tikai gribu noslēgumā pateikt, Gribēju tikai pievērsties dažiem dažiem domu graudiem, kas tika paustu komisijas paziņojumā, proti mums vajadzētu domāt struktūrālāk, ja mēs domājam par visiem šajās jomās iesaistītajiem spēlētājiem un arī par programmu finansēšanu. Un jāsaprot, kāda ir mūsu galvenie mērķi. Protams, mums būs vēl iespēja apspriesties, un jums būs iespēja arī pēc kolēģu izteikumiem reaģēt. Dalīkums lūdzu, ēnu referenti pirmā. Um, thank you, chair. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies jums, Ferēras kungs, par šo ārkārtīgi izsmeļošo ievadu uzrunu, kad uh, saņēmu šo uh, dokumentu, es uh, šo tā papētīju un. Uh, Eh, tur bija citāta komisāra Geigena Kvina. Viņa lūk esot teikusi, ka uh, mēs eh, par dziļjūrām zinām apmēram tikpat daudz, cik par uh, mēnesis vai marsa virsmu. Un šeit komisārai, bijušajai komisārai, ir tiešām taisnība. Uh, okeānu dzīles slēpj milzīgu potenciālu. Uh, un jauninājumi šajā ziņā var mums dot uh, neticamas pārsteidzošas atbildes un risinājumus uh, pārtiks nodrošināšanā, klimata izmaiņu bremzēšanā, uh, citās izpausmēs, piemēram, nodrošināt darba vietu pieaugumu, tautsaimniecības izaugsmi Tas ir milzīgs potenciāls, un pirmkārt vēlos pateikties eh, komisijai par šo rīcības plānu, eh, kas runā par jauninājumiem un šo te zilo ekonomiku, okeāna ekonomiku. Eh, šeit ir milzīgs izaugsmas potenciāls dažādās nozarēs, pirmkārt tas, ko Ferreiras kungs jau minēja, bet arī citi, akvakultūra, Uh, turisms, uh, zilās biotehnoloģijas, e, okeānā iegūstama enerģija, uh, dažādu minerālu oglu ieguve okeānā, jūrā. Un šeit mums ir iespēja gādāt par to, lai tiktu nodrošināta ilgspējīga izaugsme, ilgspējīgas darba vietas tiktu radītas, tātad enerģētiskas tehnoloģijas okeānā, Eh, biotehnoloģija, zilās tehnoloģijas, bet, lai to visu sasniegtu, pirmām un galvenām kārtām ir nepieciešami prasmīgi zinoši darbinieki, speciālisti, kas būtu daudz lielākā mērā specializējušies, daudz labāk apmācīti, un tad mums būs šī iespēja radīt darba vietas ilgtermiņā, veikt eh, pētījumus, kopīgus eh, pētījumus sadarbības kontekstā Um, un, lūk, okeāni tā um, nozare, kur ir iespējams sākt visu gandrīz no nulles, uh, tādā sadarbības garā, valsts privātās partnerības garā. Trīs uh, pamat uh, punkti. Eiropas Savienībai pilnā mērā jāizmanto okeānu zilās ekonomikas piedātais uh, potenciāls. Mums ir nepieciešams gādāt par to, lai būtu labi apmācīti, izglītoti speciālisti, uh, kas spētu citas starpā lietot arī jaunākās, jaunākos tehnoloģiskos produktus un risinājumus. Otram kārtām šeit visām dalību valstīm ir sava loma spēlējama eh, saskaņotākā veidā, jo īpaši tāpēc, ka vairāk būtiski jautājumi noteikti būs jārisina kā Eiropas Savienības līmenī, tā arī pašu dalību valstu līmenī. Tās ir trīs jomas galvenokārt. A Uh, zināšanu robu aizpilde par Eiropas saimnības jūrām un okeāniem, otrām kārtām zināšanu vairošana, izplatīšana, un trešām kārtām pētnieku, zinātnieku, inženieru, tehnisko cilvēku tāda kopā savešana, lai rastu tādus reālus praktiskus risinājumus. Un, visbeidzot, arī privātajam sektoram šeit ir būtiska loma spēlējama Privātais sektors ir tas, kas spēs uh, norādīt uz uh, trūkumiem tirgu, uz vajadzībām tirgu un izstrādāt atbilstošus projektus. Noslēgumā eh, jauninājumi zila ekonomika pilnīgi noteikti ļaus mums uh, efektīvāk izmantot uh, planētas piedāvātos resursus, um, nodrošināt maksimālu labumu mūsu piekrastes teritorijām ilgspējīgā veidā un uh, izaugsmī tautsēmniecībā kopumā. Es ar prieku sadarbošos ar kolēģi šajā komitejā, ar kolēģiem komisijā, un, protams, mums vēl būs iespējas tikties ar Ferreiras kungu, un eh, varbūt viņš mums arī lūgs eh, dot kādas norādes, kādas vadlīnijas eh, viņa turpmākajā darbā. Paldies! Paldies, ka izteicāties SMP vārdā. Zaļo vārdā kolēģim Maragaldam vārds. Jā, paldies, priekšsādātāji. Domāju, ka Ferēras kungs jau paskaidroja. Šī ir brīnišķīga iespēja. Ķerties vērsim pie ragiem. Uh, okeāni un to potenciāls ir kaut kā nepelnīti aizmirsts. Uh, Eh, tas vairs nav Eiropas Savienības valstu uzmanības centrā, nav tādas reālas stratēģijas ar reāliem mērķiem, uzdevumiem, ko tad mēs kopīgiem spēkiem varētu īstenot. Eh, darba dokuments kā tāds ir gana labs. Un tagad tavs sitienu varu um, sacīt, ka tas saliek eh, īstos akcentus, un turpmākajā darbā tik tiešām Eh, ir jādodas norādītajos virzienos, tādā sadarbības garā kontekstā eh, ar tādu pozitīvu, lab, labprātīgu, labvēlīgu attieksmi pret komisijas piedāvāto darba dokumentu. Eh, komisija šeit īpaši izsakās par okeāna dzīlēm, par dziļajiem ūdeņiem, par izaugsmas potenciālu, kas tur slēpjas. Un uh, kā Ferēras kungs jau norādīja. Tik tiešām šis ir īstais brīdis um, novilkt tādas nepārkāpjamas sarkanās līnijas starp sabiedrības labuma interesēm uh, un uh, privātām komerciālām interesēm, kur ir šis te mūžīgais konflikts. Uh, šeit tas ko konkrēti izpaužas uh, dziļjūras uh, zvejniecībā, uh, um, uzņēmumu intereses saduras ar sabiedrības ilgtermiņa interesēm. Un tas ir apmēram tas pats, ko savulaik sacīja pats Junkers. Še, šeit ir šis te, šis te viens konteksts, tāds, kas tā diezgan atrauti no, no, no pārējās uh, pasaules, pārējiem procesiem aplūkots Un tas, tas nav tas labākais risinājums. Šeit tik daudz dažādas intereses un virzieni un dimensijas saskars pētniecība, izpēta izstrāde, un atsevišķi, atsevišķos momentos šie jēdzieni tiek lietoti tā, nu, tā ļoti vieglprātīgi, nekonkrēti. Uh, komisija bieži vien neizsakās uh, konkrēti, jē, jēgpilni, ir nepieciešami tādi kvantificēti, kvantitatīvi uh, mērķi, uzdevumi, lai mēs varētu spriest par vienu vai otru kaut kāda centiena rezultātiem. Uh, Ehm, šeit nav runa tikai un vienīgi par zvejniecību, protams, ehm, par to, cik zīves vēl ir atlikušas jūras e, dzelmē. Ehm, šeit ir e, atvēlēta e, uzmanība arī piekrastes teritorijām, piekrastes reģioniem un pētījumiem par šo reģionu nākotni un potenciālu tiem pienāks arī aizsardzība pret dažāda veida riskiem, apdraudējumiem, procesiem. Un, ja šādā konkrētā, bet visaptverošā veidā, manierē mēs uh, skatīsim risinājumos jautājumus, tad arī būs šis progress, būs šī atdeve un uh, šādā veidā strādājot, arī spēsim izstrādāt tādu stratēģiju, kas ir bez robiem, bez trūkumiem, bez tukšajām tādām vietām. Paldies! Paldies! Vai kāds no klātesošiem kolēģiem tagad vēlētos ko piebilst? Budikundze, lūdzu. Jā, paldies pavisam īsi. Uh, par darba vietām, par to, kāds šeit ir darba vietu radīšanas potenciāls. Es pārstāvēju Ang tātad Anglijas uh, dienvidu rietumus, uh, no, tā ir piekrastes teritorija, mums ir ļoti likumota uh, krasta līnija, taču tāpat laikā tur ir tik daudz trūcīgu pilsētu, rajonu, kur uh, dzīvo trūcīgi, švaki apmaksāti, strādājošie, neregulāri darba veicēji, un uh, no otras puses tur ir tik milzīgs, piemēram, plūdmaiņu enerģijas potenciāls šajos piekrastes ūdeņos, un te atklājas tas, cik svarīgi, svarīgi ir nodrošināt izglītotu, kvalificētu darba spēku, darba vietas, jo tur tas ir vajadzīgs kā ēst pilnīgi. Paldies, paldies kolēģi par šo trāpīgo komentāru komisijas pārstāvi došu iespēju izteikties eh, DG Māre pārstāvis Kinga kungs. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Patiesi. Eh, šie jautājumi ir DG Māre ikdienas uzmanības lokā. Mēs uzskatām, uh, ka izaugsmas un darba vietu potenciāls šai tā okeāno ekonomikā, zilajā ekonomikā ir ievērojams un tas var kļūt vēl iespēdīgāks. Un šādā ziņā šeit ir nu, tāds, tāds gaišais pozitīvais stāsts par to, uh, kā tieši jūra, okeāns var uh, atkal dāvāt darba vietas tiem, kas ir palikuši bez darba, 12. gadā nācām klajā ar ziņojumu, kurā vērtējām šīs tā zilās tautsājumniecības uh, potenciālu dažādos griezumos un eh, aplēsām, ka līdz 20 gadam šeit ir iespējams radīt vismaz dažus miljonus jaunu darba vietu ar nosacījumu, kā tiek īstenota īstā politika, adekvāta politika nevienā vien nozarē, bet jo īpaši enerģētikā. Tāpēc izveidojam Okeāna enerģi, enerģētikas fórumu, kur pulcējām visus uh, iesaistītās puses, kas eh, tādā vai citādā veidā ir saistītas ar, piemēram, plūdmaiņu enerģiju, ar eh, tātad eh, piekrastas vēja enerģiju, kur un spriedām par to, ka tas cita starpā ir arī, nu, tāds darba vietu šūpulis, ehm, tātad okeāna tuvums, piekraste, un Mēs neesam iedomājušies, ka zila ekonomika dos kaut kādus fantastiskus augļus, ja nebūs prasmīgu, zinošu, strādājošo. Un tāpēc esam absolūti pārliecināti par to, ka ir jādara viss, lai uh, šeit tik nodrošināts atbilstoši kvalificēts un izglītots un apmācīts darba spēks. Uh, Ehm, ne, nav runa par kaut kādām super, super specifiskām eh, nozarēm, tur eh, okeāna dzelmes, okeāna dibena, eh, kaut kāda tur izstrāde, resursu izstrāde okeāna dzelmē. Runa ir par ehm, daž, darbu dažādās nozarēs un projekti ir vairāki, kas jau ir izraudzīti 14. un 15. gada darba programmā kuriem ir tātad atvēlēts jau, jau mūsu atbalsts. Taču šie, šie te visi jauninājumi nenotiek kaut kādā tādā vakumā kaut kur uh, okeāna vidū. Te ir uh, ļoti tāda reāla sadarbība nepieciešama starp uh, pētniecību starp uzņēmumiem, un tur ir tas Eiropas vājā vieta. Pētniecība pie mums tiek veikta pasaules līmenī, bet tas viss netiek pārvērsts praktiskos komerciālos risinājumos. Uh, un uh, mums ir jāizveido šī vīde, šis konteksts, kurā kādi jauninājumi, kādi risinājumi var tikt uh, iedzīvināti, pārvērsti praktiskos komerciālos risinājumos, un esam par to gatavi turpināt sarunas ar iesaistītajām personām, struktūram, uzņēmumu, pētniecības struktūru pārstāvjiem, uh, Eh, jo nu, nevienu nevaram jau piespiest eh, ar gribu vien panākt to, ka tiek veikti kaut, ka rodas kaut kādi jauninājumi. Paldies, paldies, ka pastāstījāt eh, to, kāda ir arī Eiropas Savienības komisijas pozīcija šajos jautājumos, kāpēc vispār šis darbs ir ticis uzsākts. Tagad vēršos pie referenta Ferreiras kunga. Uh, lūdzu jūsu iespēja rezumēt un noslēgt šo, eh, šī punkta izskatīšanu. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Es eh, tik tiešām eh, rūpīgi iegaumēju klātesošo sacīto, arī komisijas kolēģi sacīto. Uh, tik tiešām visi esam viensprātis, ka okeāns, ka jūra, piekrasta, tas ir eh, darba vietu, šūpolis, pārticības eh, šūpolis, un eh, man tagad ir skaidrs, ka te būs nepieciešams plašs atbalsts apmācībai, speciālistu sagatavošanai, prasmju iemācīšanai Mēs eh, vairāk vai mazāk zinām, kas, kāda ir bijusi dzīve aizvadītajos gados, ka ir pieļautas kļūdas arī, ka esam eh, pieņemuši aplamus lēmumus, investīcijas ir novirzītas kļūdaini. Mums ir jāmācās no savām kļūdām, no citu pieredzes. Un tad arī jāspēj strādāt praksē labāk, citādāk ejot uz mūsu izvirzītajiem mērķiem, uzdevumiem, uz uh, strateģijas 2020 um, uzdevumu izpildi. Komisijas pārstāvs norādīja, ka vairāk projekti jau ir atlasīti, izraudzīti, um, atbalsta piešķiršanai. Nu, un tad, uh, protams, uh, būs rūpīgi jāskatās, kā šie, šie pirmie kucēni ir izauguši, attīstījušies, um, un vai mūsu ieguldītais darbs un atbalsts ir um, bijis ar atdevi. Um, bet uh, neaizmirsīsim to, ka dzīvojam taupības mm, apstākļos, ka mm, atbalsts mm, tagad un nākotnē tiek piešķirts uh, mazākā mērā, citādākā kontekstā, uh, ir um, par šiem atbalsta pretendentiem tagad vairāk jāpiepūlas, lai šādu atbalstu saņemtu. Uh, Eh, bet, eh, lai būtu kā būdams ar pilnu tādu apziņu, eh, mūsu priekšā ir tātad atklāts okeāns, nepieļausim, ka te tiek pieļautas tās kļūdas, tās katastrofālās kļūdas, kādas esam pieļāvuši atsevišķos gadījumos uz sauszemes par visu šo plānu kopējo tādu tvērumu. Neieciklēsimies tikai uz vienu tādu šauru nozari, piemēram, derīgajiem izrakteņiem eh, okeāna dibenā. Eh, tas ir tikai, tā ir tikai viena no nozarēm, par kurām ir jārunā visā šajā zilās ekonomikas kontekstā. Tas arī šķiet eh, principā viss, ko šobrīd varu piebilst. Noteikti tiksimies, noteikti strādāsim kopā un uh, ģenerēsim jaunas brīnišķīgas idejas un ierosinājumus. Vēl kas, par ko man būs laikam jārunā ar ēnām, ar šeit principā darētu sarīkot, ieplānot uzklausīšanu komitejas līmenī. Šeit mums ir pašniek, pasniegts, nu tā teikt, pilns šķīvis, tur neko uh, klāt īpaši vairs nevar pie, pie, pie, piekabināt, bet iespējams, iespējams, ka ir gan to nedaudz pārkonfigurēt šo piedāvājumu mm, lielākā mērā mūsu gaumē. Uh, jā, saka priekšsēdētājs šo priekšlikumu, tad nosūtīsim, kur pienākas. Uh, par darbu grafiku 23. 24. marts, uh, kad varētu tātad notikt nākamā tikšanās par šiem uh, Uh, jautājumiem. Grozījumu iesniegšanas termiņš 21. marts. Tas arī šodien viss, uh, kā jau teicu, nākamā tikšanās 23. februārī no 3 līdz pusseptiņiem Briselē, 24. februārī savukārt no 9 līdz pusvieniem un arī pēcpusdienā no 3 līdz pusseptiņiem šepat Briselē. Atcerieties, 23. 24. februāris, kolēģi, uh, tiekamies jau pēc trim nedēļām. Visu labu!